the procedures. People are arriving for the vote anyway, but we'll do the procedures. Colleghi, buongiorno. Diamo inizio ai lavori di questa sessione. Sveiki, godātie kolēģi, sāksim darbu. Iesākumā gribētu jums pastāstīt, kā mums gāja koordinātoru sanāksmē šorīt. Šorīt no rīta koordinātoru sanāksmē nolēmām par to, ka tiks organizēta misija uz Madridi lai noskaidrotu, kas notiek ar piekrastes celtniecības likumu Spānijā. Gaidīsim vēl arī konkrētus priekšlikumus no deputātiem, kas strādā ad hoc eh, darba grupā. Kas attiec uz citiem jautājumiem koordinātoru sanāksmes darba kārtībā, mēs eh, pārcēlām lēmumus par šiem jautājumiem uz nākamo sanāksmi. Mums notika diskusijas sanāksmē par misijām, kas paredzētu, amekliem, kas paredzētu uz Grieķiju un Poliju. Tāpat arī saņemam informāciju par progresu, kas risinās attiecībā uz Eiropas pilsoņu iniciatīvas jautājumu, ir tīpaši iniciatīvas, iniciatīvu par ūdeni. Uzsākam diskusijas par jauno komunikācijas politiku mūsu komitejā to darījām detalizētāk, pamatojoties uz sekretariātas gatavoto dokumentu. Un atkārtojām vēlreiz, uzsvērām vēlreiz, ka šai komitejai nepieciešams rast citu veidu, kā organizēt savu darbu, lai izvairītos no aizkavēšanās ar darbu kārtību un lai izvairītos no tā, ka lūguma rakstu izskatīšanai nepieciešams ārkārtīgi ilgs laiks. Darba kārtība nākamajai komitejas sanāksmai tiks izdalīta savlaicīgi, un galvenie darba kārtības jautājumi saskaņā ar koordinātoru lēmumu, kas tiks iekļaut darba kārtībā, ietvers pirmo viedokļu apmaiņu par ikgadējo 2012. gada ziņojumu, ziņojumu par atzinumu projektu, e, Galīcijas misiju, Notre-Dame de Lande petīciju, e, lūgumrakstus, e, lūgumraksti par hipotēkām, pensijām Ungārijā un cita veida jautājumi. Lūk, tik daudz par koordinātoru sanāksmi. Pāriešu tālāk pie nākamā darba kārtības jautājuma, un tas, lūk, ir protokola apstiprināšana. Atvainojos šīs dienas darba kārtības apstiprināšanu. Galvenie šīs dienas darba kārtības jautājumi ir balsojums par apmeklējumu uz Itāliju, piekļuve mm, dokumentiem par vidas ietekmes novērtējumu, bērnu tiesības, vidē nodarītie zaudējumi ir tēmas, ko skatīsim šodien. 21. darba kārtības punkts savukārt ir svītrots, esam saņēmuši paziņojumu par to, ka šī problēma ir tikus atrisināta. Tāpat arī gribu jums pastāstīt, ka, ja runājam par desmito 11. un 13. jautājumu, tad lūguma rakstu iesniedzēja būs klāt. Un apvienotā kārtībā skatīsim šos jautājumus. 14, 15, 17 un 20. būs tie jautājumi, ko skatīsim kopīgi. Un lūguma rakstu iesniedzēji būs klāt arī attiecībā uz purvainajām, eh, purvainiem apglimiem Benikasinā, Kastaljonā. Mitrāja teritorijas tātad. Un būs klāt arī pārstāvi no Valencijas varas iestādēm. Vēlos pateikties kolēģiem, kas piedalījās ļoti svarīgajā uzklausīšanā, kas norisinājās vakar par Eiropas pilsonību. Mēs to organizējam kopā ar Eiropas komisiju, kā arī ar Libe un Juri komiteju. Gribu pateikties sekretariātam un tā darbiniekiem par lielisku paveikto darbu. Turgais kungs. Paldies priekšsādātāji. Es gan negribēju izteikties par šo jautājumu, gribēju ļaut jums noslēgt savus paziņojumus, jo jūs taču, lūk, šobrīd klāstījāt mums priekšsādātājs paziņojums, vai ne tā, bet tomēr vēlējos atsaukties uz darba kārtību. Viens no lūgumrakstiem, kas joprojām ir atvērts, un te es runāju par 76 čārsvītra 9. Es saprotu, ka tas joprojām ir atvērts. Mūsu grupa ir pret šo lūgumrakstu jo šie cilvēki jau ir ieradušies eh, šai komitejā trīs reizes, eh, es atvainojos, divkārt. Esam jau to, šo jautājumu divkārt skatījuši un esam jau to pasludinājuši par slēgtu un domāju, ka tam arī vajadzētu palikt slēgtam šim logumrakstam. Nesam saņēmuši nekādu jaunu informāciju. Citiem vārdiem sakot, nav nekāda iemesla, kāpēc šis jautājums būtu mums jās, jāskata vēl trešo reizi. Tāpēc gribu eh, izteikties pret šī lūguma raksta atkārtot atvēršanu apspriešanai. Eh, Priekšādātā turpina. Turgais kungs. 1, 2, 6, 6. Vai tas ir tas numurs, pa ko jūs runājat? Nu, jebkurā gadījumā mēs atzīmēsim, jā, lūk šo jūsu pausto vēlmi. Es atvainojos 1, 2, 7, 6 ir šis numurs. Turgais kungs turpina. Vai mēs varam tad nodot šo jautājumu koordinatoriem? Nu, tad nepieņem varbūt līmumu šobrīd. Un tāpēc mans priekšlikums lūk ir šo lūgumu rakstu slēgt. Jā, priekšādā tā turpina. Tā kā tas ir priekšlikums, jūsu priekšlikums, tad e, šis jautājums paliks darba kārtībā, bet, lūk, ņemsim vērā Turgais kunga priekšlikumu, ne, vēlreiz neatver to apspriešanai. Jā, tā rīkosimies. Allora, a questo punto... Un tātad. Nu tad Kolārskas Babinskas kundze. Vai mēs nevarētu lūdzu ķerties pie balsošanas? Man jādodas arī citur, un tur arī būs balsošana. Provāta l'agenda di oggi. Non ci... Tātad šīs dienas darba kārtība uztveram uzskatīt par apstiprinātu, ja nav nekāda tālāka iebilduma. Kolēģi, lūdzu jums vārds. Sí, señora presidenta. Jā, priekšsādātāji. Vēlējos komentēt šo jautājumu. Gribu runāt par jautājumu, kas ietilpst šīs komitejas kompetencē un kas tika risināts īstenojot viedokļu apmaiņu starp mani pašu priekšādātāju un sekretariātu. Un te runāju par diviem lūgumrakstiem no Spānijas pilsoņiem, kuru nu, cip skaitļi, ja kārtas numuri ir šādi. 1202, 1209. Abi šie lūguma raksti attiecas uz bērniem, kas nolaupīti līdz 90. gadam. Tā ir tēma, kas, protams, ārkārtīgi nodarbina daudz Spānijas iedzīvotāju prātus. Un tam, protams, ir arī ļoti būtiskas sekas tālāk uz cilvēktiesību respektēšanu Eiropas Savienībā. Nu, tāpēc sākotnējā deklarācija ir tikus koriģēta. Un šie, šīs lietas, kas saistīts ar bērnu nolaupīšanu Spānijā, par kurām tika iesniegt lūgumrakstu šeit, lūgumrakstu komitejā, Eh, nu, ir tādi, kas attiecas it kā uz Spāniju, bet tāpat laikā ir aktuāli arī attiecībā uz daudzām citām dalībvalstīm. Un šī komiteja faktiski līdzīgi rakstura jautājums jau ir risinājums. Mēs uzskatām, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai komiteja šiem lūgumrakstu iesniedzējiem arī dot iespēju izteikties. Jā, ņemsim vērā turpin priekšstādātāju jūsu izteikto priekšlikumu. Un šī lūgumraksts tiks paziņota par pielā, pieļaujamiem, atbilstīgiem, un nākamajās sanāksmēs tad par šiem jautājumiem varēsim runāt. Nā, bet tad pārēsim pie trešā darba kārtības jautājuma par protokolu apstiprināšanu. Vai ir kāds iebildums protokoliem sanāksmēm, kas notiks 6. novembrī un 3. decembrī? Nē, ja iebildumu nav, tad šos protokolus uzskatām par apstiprinātiem. Lieliski. Nekādu citu paziņojumu no manas puses nav, nav arī citu komentāru šobrīd, līdz ar to pāriesim pie septītā darba kārtības jautājuma. Un tas ir, lūk, balsojums par ziņojumu par faktu vākšanas misiju uz Itāliju 2012. gada 29. līdz 31. oktobrim. Merkis kundze, jūs vēlaties izteikties? Jā? Nē? Labi, vēlāk to darīsiet. Lieliski, tad varam pārēt pie balsojuma. Sekretariāto mi seņā. Sekretariāts man informē, ka ir četri pārstāvi no zaļo grupas, bet tikai trījiem no tiem ir tiesības balsot. Riporto. Jā. Nu, tā vienkārši informācija, par ko man, ko man izteica sekretariāts. Labi, sāksim balsot. Un nu, tā tad grozījums numur viens. Par pirmo rekomendāciju par pret, atturs. Domāju, ka jāpārbauda. Šķiet jās, jāsaskaita balsis. Nu, tad sākam vēl vienreiz balsot par. Avete votato tutti, posso... Vai visi ir nobalsojuši? Vai varam beigt balsot? 14. Nu, lūk, pieņemts. 14 bija par, 12 pret 1 atturējās. Pieņemts šis grozījums. Tālāk otrais grozījums par otro rekomendāciju. Par, pret, atturs. Nu, šķiet, ka jābalso elektroniski par visiem. Nu, tad arī par šo balsosim elektroniski. Lūdzu. Avete votato tutti? Chiusa la votazione. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts. Trešais. Par? Nē, sākt balsosim ne par. Labi, uzreiz balsosim elektroniski, elektroniski sevi labo priekšsēdētāju, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tieši ar tādu pašu balsu kopskaitu 12 par 14. Tālāk ceturtais arī elektroniski. Beidzam balsot. Te balsojam par ceturto grozījumu par piekto rekomendāciju. Ceturtais grozījums par piekto rekomendāciju. Sākam balsot. Elektronik vot. Vot is Elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 14 par 11 pret. Tālāk piektais grozījums par astoto rekomendāciju. Divās daļās. Par pirmo daļu par. Pret. Atturs. Pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturs. Būs jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot. Votazione. Beidzam balsot. Noraidīts. 12 par 14. Sastais. Par. Pret. Atturs. Pieņemts. Septītais. Tehniski rakstur grozījums. Par. Pret. Atturas Pieņemts. Nu tad balsosim par dokumentu projektu kopumā grozītā versijā. Balsosim elektroniski. Chiusa la votazione. Beidzam balsot lieliski. Vienprātīgi pieņemts. Apsveicam Merkis skundzi un nu viņai došu vārdu. Thank you, Chair. Tās paldies, priekšsādātāji. Pirmām kārtām gribu teikt paldies lūgumrakstu iesniedzējiem par to, ka viņiem ir bijis drosmi nākt klajā ar šo ļoti būtisko problēmu Itālijā un gribētu, lai viņi zina, ka viņi ir tikuši uzklausīti un ka viņu sūdzības mums ir ārkārtīgi svarīgas. Tāpat svarīgi par tām runāt un apspriesties šeit lūgumrakstu komitejā, lai parādītu, ka pilsoņu balss var kaut ko mainīt arī vides apstākļos, vai nu, tā ir, te runājam par viņu pašu valstu vai Eiropas Savienībā kopumā, un katrai balsī ir nozīme. Un te gribu pateikties arī saviem kolēģiem, kas savukārt piedalījās šajā pasākumā, kas līdzdarbojās šajā faktu iegūšanas misijā, jo domāju, ka tikai kopīgiem spēkiem un parādot to, ka spējam sadarboties starp dažādām Eh, politiskajām grupām varam gūt panākumus. Un es gribētu mudināt visus Itālijas politiķus sastrādāties, risinot šo problēmu, jo šī problēma pastāv jau ļoti ilgi, jau pāris gadu desmitus tā ir ak nu, aktuāla, un tā ir jāatrisina, lai arī šobrīd ir krīzes laiki. Es domāju, ka tas mums piedāvā lielisku iespēju. Un redzēsim, kā norisināsies Itālijas vēlēšanas, kāda būs to rezultāti šīs nedēļas noslēgumā. Bet patiešām ceru, ka visi politiķi varēs izteikt saistību apņēmības un solījumus, ka viņš šo problēmu neaizmirsīs un atrisinās vēl līdz jaunajam mandātam. Un gribu teikt, protams, milzu paldies arī sekretariātam par viņu ieguldījumu šīs misijas īstenošanā. Un patiešām gribu paust cerību, ka nākamajā reizē, kad ieradīsimies Itālijā, tad tur nebūs vairs šāda atkrit, ar atkritumiem saistīta problēma, un tā beidzot atbildīs 21. gadsimta standartiem un, eh, un atkritumi tur vairs nebūs problēmas. Paldies, turpina priekšsādātāji. Aukens kundze, jūs vēlaties ieteikties. Es gribēju paust atbalstu, jo esmu oficiāli delegācijas dalībniece, un tiešām sadarbība, var tikai to apliecināt, bija lieliska delegācijas ietvaros. Mums izdevās patiešām gūt mācību no zināšanām, kas tie, ko paudīja deputāti, kas līdzdarbojās šeit delegācijā, un tiešām arī lūgumraksts iesniedzēja lielisku darbu paveic. Viņi bija klāt, viņi līdzdarbojās, viņi bija aktīvi. Un tas, manuprāt, bija tiešām ārkārtīgi motivējoši mūsu darbam šeit. Un, jā, un šķiet, ka arī uz vietas jau varējām vērot zināmu progresu. Un tāpēc tiešām teicu, ka šī problēma līdz brīdim, kad dosimies uz Itāliju nākamreiz. Nu, dienu ceru, ka Itālija var dot ieguldījumu atkritumu problēmas risināšanā. Un pavisam neliels komentārs. Ir sagatavots ziņojums no komisijas puses, kur teikts, ka, ja tiks izpildīti visi tiesību akti, kas pieņemta Eiropas Savienībā par atkritumiem, tad tādā gadījumā rastos 420 tūkstoši darba vietas un to vajadzētu paturēt prātā ikvienam. Tad, kad jūs runājat par atkritumu pārvaldīšanas problēmām, tas ir viens no lieliskākajiem veidiem, kā radīt jaunas darba vietas, un tos nedrīkst nekādā veidā nodot kādam citam kārpam. Ār, tos nevar nodot nevienai citai trešai valstī. Tie ir, tie, tās būs darba vietas pašās dalību valstīs. Tās varētu būt, manuprāt, veids, kā risināt krīzi ar šo bez, milzīgo bezdarbu, kas valda. Nu, un tad es domāju, ka mēs kā komiteja esam devuši savu ieguldījumu šīs problēmas risināšanā. Paldies! Liels paldies turpina priekšsādātāju, paldies Aukens kundzei. Šķiet, neviens vairs izteikties par šo jautājumu nevar, nevēlas un varam pāriet pie nākamā darba kārtības jautājuma. Tas savukārt ir sākotnējā viedokļu apmaiņa par ziņojumu par faktu vākšanas misiju uz Galīciju, Spānijā. Un te došu vārdu šīs delegācijas vadītājam. Paldies priekšsādātāji. Jā, pagājušajā nedēļā mēs devāmies uh, uz faktu fākšanas misiju uz Galīciju. Manuprāt, šī misija, un mani kolēģi, protams, arī vēl izteiksies, norisinājās ļoti atbilstīgi. Tiešām saņēmām ļoti laba, lielu atsaucību, sadarbība bija ļoti būtiski. Par, parlaments bija ļoti labi pārstāvēts, un mēs varējām pilnībā savu lomu atbilstīgi arī spēlēt, sadarbojoties ar lūgumrakstiesniedzējiem un vietējām iestādēm. Uh, konstatējām, ka mums adresētie lūguma raksti tiešām ir pamatoti. Diemžēl laika posms, ko, uz ko tie atsiec, ir pirms 15 gadiem, pir, kad tika iesniegt, par to tika iesniegts pirmais lūguma raksts. Viņi sākotnēji vērsušies pie vietējām pašvaldībām, pēc tam lūk arī reģionālajām, un tika konstatēts, ka nudien pastāv problēmas ar dažāda veida apri, eh, fabrika ierīkošana tuvumā pie upju un citiem ūdeņiem, tas rada ķīmisku piesārņojumu atsevišķās vietās, um, tas, šī problēma ir atrasināta, bet bijām arī tādās vietās, kur redzējām, ka attīrīšanas stacijas nav pietiekamas, un lai arī ir bijuši pasākumi pārkāpumu novēr, novēršanai, jo šī pārkāpuma procedūra par Spāniju tika uz, uzstā, uzsākta, reģionālās pašvaldības ir veikuši ļoti daudz, ko tās ir tiešām centušās sadarboties ar reģionālām varas iestēm, un tiešām daudz centienu ir īstenāti, īstenoti. īstenoti lai problēmu risinātu saistībā ar attīrīšanas iekārtu uzstādīšanu. Bet, nu, jāsaka, mēs paši nekonstatējām uh, uh, nekādus konkrētus faktus, un nu šķiet, ka šai, šajā saistībā atbilstīgie ūdens kvalitātes standarti tiek ievēroti, un neiet, tas neiet vairs pretrunā Eiropas Savienības tiesību aktiem jebkurā gadījumā. Vietējās pašvaldības tiešām ir izveidojuši ļoti daudz attīrīšanas iekārtas un apmeklējām divas uh, apdzīvotas vietas, kur tas tā notika. Bet, nu, jāsaka, protams, ka šī sistēma joprojām vēl nav perfekta, tam ir vajadzīgs zināms laiks. Un pēdējā apmeklējuma laikā devāmies uz vēl vienu apdzīvu vietu, kur tika konstatēts, ka joprojām bija ārkārtīgi daudz dubļu ar dažādu veidu ķimikālisku piesārņojumu, kas savukārt ūdenī šīs vielas aizved tālāk. Un upe tiešām atradās pavisam eh, tuvu apdzīvotajām vietām. Tur gan bija ļoti labi arī pilsētvidi izplānot, tur bija parki un arī promenādes grupi un tā tālāk. Un tāpēc ārkārtīgi šokējoši, ka šai pilsētiņā uh, ļoti jaukajā Galīcijas reģionā, kas tik slavens ar savām pludmalēm un tā tālāk, joprojām pastāv šāda veida izsenis pastāvošs piesārņojums, kas netiek novērsts. Ūdens, kas iet cauri jaunajiem attīrīšanas iekārtām, jau varbūt ir tīrs un atbilstīgs atbilstīgiem standartiem, bet varbūt tagad jāsāk strādāt dziļāk pie tiem dokumentiem, kas mums iesniegt, lai pārliecinātos, ka tiešām ūdeņi un arī apkārtne ir tikusi attīrīta. Jo, piemēram, lūk, visas šie organiskās, šīs organiskās vielas, kas tiek izmestas ūdeņos, nu tas nav atbilstīgi. Un upes eh, krastos turklāt ir arī dažādi uzņēmumi, kas nodarbojas ar zvejniecību, eh, tāpat arī audzē krabveidīgos un tā tālāk. Tas ir kulinārijas gadums Galīcijā, un arī viņus ad, apdraud šie, šie, šis, eh, šis piesārņojuma vielas. Mums parādīja to, cik lielā mērā ir mazinājušās aktivitātes piesārņojuma novēršanā. Uh, Un jāsaka, šie zvejniecības uzņēmumi saņēmuši palīdzību no Eiropas Savienības, tāpēc, ka viņu aktivitātes darbība ir apjomos samazinājušies, un tas viss šai krīzes laikā, un zināmā mērā arī piesārņojuma dēļ. Un mums jāskatās, jāpēt iespējas, lai pārliecinātos, ka ir pietiekama reakcija bijusi arī no reģionālajiem varu iestādēm, lai panāktu to, ka šis zvejniecības sektors netiek uh, tālāk sodīts un nesamazinātu tālāk darbības apjomus. Nu, lūk, mēs turklāt tikāmies arī ar Galīcijas varas iestāžu pārstāvjiem, mums bija darba sanāksme ar viņiem kopā, kas bija gana interesanta, ļoti produktīva, manuprāt, ar ļoti konkrētiem datiem. Tāpat mēs arī uzdevām ļoti daudz jautājumus Galīcijas varas iestādēm, saņēmām uz tiem atbildes, un tāpēc gribētu teikt, ka tiešām atsaucība no viņu puses un sadarboties griba bija ļoti būtiska. Un, nu, mums tagad vēl atliek tikai un vien uh, tālāk iedzināties šai jautā, jautājumā, lai skatītos, vai nevaram nu palīdzēt uzlabot vēl tālāk šo situāciju. Un domāju, ka, protams, šis lūgumrasta iesniedēju skaits arī liecina par to, cik šis jautājums ir būtisks. Protams, ka arī mūsu lūgumraksta sarakstā bija tādi lūgumraksti, kas netika iekļauti. Uh, Un, vai nu tāpēc, ka, lūk, tas e, tie attiecās uz citām geogrāfiskām vietām vai, vai citu situāciju. Bet katrā ziņā arī šīs ne, šie neoficiālajie lūgumraksti, kas oficiāli netika iekļauts sarakstā, protams, ir saistīti ar e, to, ko mēs darījām Galīcijā. Nu, tātad kopumā, ko var teikt par šo misiju, e, lūk, kas es tiešām ceru, ka kolēģi, man, protams, arī tai atbalstīs. Domāju, ka panākumi tika gūti, informācija tika gūta, fakti tika ievākti. Ceru, kolēģi man piekritīs šajā ziņā. Paldies. Bulanda, chiesto la parola al collega Zanoka. Lielas paldies Bulanda kungam. E, Štānakas kundze lūdza vārdu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es ceru, ka šī misija bija patiešām labi organizēta un Es vēlētos pateikties sekretariātām, Deividam un arī Ivetai, visiem tiem, kas deva savu ieguldījumu šīs eh, vizītes plānošanā un eh, organizēšanā. Šī vizīte bija ļoti intensīva, devāmies uz eh, trīs pilsētām, runājām ar desmitiem lūgumrakstu iesniedzēju. Mūsu īsajos pirmajos secinājumos, kurus mēs prezentējām, pēdējā preses konferencē, mēs eh, teicām, ka šie lūguma raksti ir patiešām pamatoti. Ir patiešām pamats eh, aicināt visus saprast šo situāciju. Kopā ar Bulānu kungu mēs arī tikāmies ar lūgumrakstu iesniedzējiem tādās neoficiālās sanāksmēs, uh, Šie lūgumraksti jau ir atzīti kā pieļaujami, bet vēl nav skatīti mūsu komitejā. Tas pierāda, ka problēmas vēl ar vien pastāv. Es domāju, ka salīdzinot šos, šis, šīs trīs ietekas, situācijas pirulā ir vissliktākā. Tāds ir mans iespējas. Taču Nekur citur šī situācija arī nav daudz labāka. Vairas iestāžu pārstāvji mums apgalvoja, ka ūdens kvalitāte ir mērena. Viņi apgalvoja, ka ūdenī ir jābūt visām šīm vielām, es tagad nevēlos šeit iedziļināties. Viņi pat apgalvoja, ka ir vajadzīgi divi metri ūdenim jābūt dziļam, lai varētu nodrošināt attīrīšanu. Šādā veidā varētu radīt jaunas darba vietas, tā skaitā zaļas darba vietas. Tas noteikti nāktu par labu visiem, un visas politiskās grupas varētu piekrist. Tas nozīmē, ka mēs varētu arī attīrīt ūdeņus no visa tā, no kā šie ūdeņi ir jātīra. Tikāmies ar ekspertiem, runājām ar dažādiem speciālistiem, tas viss bija ļoti labi. Taču es eh, noteikti nenovērtēju to, ka sarunās ar varas iestādēm mēs nesaņēmām reālas atbildes šajās Um, sanāksmēs kopā ar lūgumrakstu iesniedzējiem. Pirmais lūgumraksts tika iesniegts jau 1999. gadā, pēc tam arī 2006. un 2007. gadā šādi lūgumraksti tika iesniegti. Uh, Šķiet, ka varas iestādes nav pietiekami labi sadarbojušās ar lūgumrakstu iesniedzējiem. Viņi atsaucās uz eh, šādām mājaslapām internetā, kuras lūgumrakstu iesniedzēji varot apskatīt, bet eh, tas nav pareizais veids, kā sadarboties. Uh, Mēs zinām, ka lūgumas tiesniedzēji ir nervozi, viņi uh, ir sadusmoti, mēs zinām, ka notiek dažādas protesta akcijas. Protams, ar viņiem iespējams nav patīkami sadarboties, bet šis darbs ir jādara, varas iestādēm ir pienākums to darīt. Mēs ceram, ka mūsu apmeklējuma pirmie rezultāti būs tieši varas iestāžu ministru un viņu personāla darba uzlabošana. Cerams, ka viņi labāk veiks savus pienākumus, lai varētu pārvarēt šīs problēmas, kas eh, ir iesniegtas ar logumrakstiem un arī tika pieminētas mūsu apmeklējuma laikā. Tas būtu viss, ko es vēlēs teikt. Lielas paldies! Sančes Presēdo kungs tagad. Muchas gracias, eh, presidenta. Yo quis... Paldies, priekšsēdētāji. Man liekas, ka misija uz Galīciju bija ļoti laba. Darba grupa un delegācijas deputāti un arī vadītājs ļoti labi sadarbojās. Es domāju, ka rezultāti arī ir ļoti labi. Mums bija ļoti labi cieši kontakti ar lūgumrakstu iesniedzējiem. Mums bija iespēja uz vietas pārbaudīt situāciju, mēs varējām arī saprast, kāds ir viņu bāžu pamats. Diskusijas bija visnotaļ pozitīvas. Sadarbība ar varas iestādēm arī bija konstruktīva. Tā ir taisnība, mēs nesaņēmām oficiālus ielūgumus no visām pašvaldībām. Taču, jebkurā gadījumā, es domāju, ka mēs redzējām, kāda ir gan valsts, gan arī vietējo pašvaldību ietekme uz šo situāciju. Mēs tikāmies arī ar lūgumrakstu iesniedzējiem, kas ir jau bijuši mūsu komitejā, bet kuru lūgumraksti vēl nav apspriesti. Tas bija ļoti pozitīvi. Mums bija iespēja tikties arī ar pilsoņiem. Esmu darbojies pats eh, pašvaldībā, un mani patiešām tas interesēja. Pirmo pētījumu es iesniedzu jau pirms septiņiem gadiem, un man bija patiešām interesanti redzēt, kas pa šo laiku ir noticis. Varu teikt, ka ūdens kvalitāte, ūdens kvalitātes direktīva tika pieņemta uh, 2000. gadā, taču 2013. gadā darbs vēl ar vienu nav pabeigts. Tas nozīmē, ka ir liela kavēšanās. Mērķi nav sasniegti laikā. Tas ir saistīts ar ievērojamām investīcijām. Vigo ir ūdens attīrīšanas stacija, kas ir daudz lielāka pēc savas jaudas nekā sākotnēji tika projektēts. Es domāju, ka Galīcijai būs vajadzīgie finanšu līdzekļi, lai pabeigtu darbu. Ferolā mēs redzējām, ka darbs ir vēl vairāk iekavējies. Uzskatu, ka tai vajadzētu būt prioritātei, ņemot vērā to, kādā stāvoklī pašlaik atrodas upe. Līdz ar to Mm, ūdens, eh, upes ūdeņiem ir daudz grūtāk eh, atjaunoties. Lakoruņā mēs redzējām, ka darbs ir pavirzies uz priekšu ļoti veiksmīgi, tas ir gandrīz pabeigts, taču vēl ar vien pastāv zināmas grūtības. Dūņas ir uzkrājušās jau ilgāku laiku. Ir notikušas eh, kvalitātes pārbaudes, uh, tiek veiktas eh, sabiedrības veselības pārbaudas jau vairākus gadus. Šīs pārbaudas ir ļoti detalizētas un tās veids autonomas iestādes, taču vēl ar vienu ir daudz darāmā. Vajadzētu nodrošināt, lai ūdens atbilstu Eiropas Savienības standartiem. Mūsu misija būs pabeigta tad, kad eh, mēs būsim sagatavojuši ziņojumu, sakot, ka šie mērķi ir jāatbalsta. Liels paldies, Mirandas kungam vārds. Mirandas kundze, es atvainojos. Paldies! Es vēlētos eh, pateikties eh, komitejai par tās darbu. Es vēlētos pateikties priekšādātājai par viņas aktīvo iesaistīšanos. Šī ir pavisam īsta parlamenta misija. Lūgumrakstu komiteja ir pierādījusi, ka pilsoņiem ir balss, kas tiek uzklausīta. Dažkārt šajos grūtajos laikos valdības nepievērš pārāk lielu uzmanību lūgumrakstiem. Pilsoniskā sabiedrība ir iesniegusi daudz lūgumrakstus, dažkārt šiem lūgumrakstiem ir pat 5000 parakstītāju, bet šie lūgumraksti netiek ņem, ņemti vāra, vērā. Daži lūgumraksti iesniedzēji no Lakuruņas, Vīgo un Ferolas teica, ka ar pašvaldībām nav izveidojies dialogs, pret viņiem netiek izrādīta nekāda uzmanība. Es domāju, ka šī misija parādīja to, ka dialogs ir vajadzīgs. Manuprāt, līdz ar to misija ir sevi attaisnojusi. Tāpat ir ļoti svarīgi saprast, ka šis jēdziens, rija jēdziens, ir beidzot atzīts. To ir ļoti grūti izskaidrot. Te ir runa par tādu kā jūras teritoriju, kas atrodas iekšzemē, Tie runa par upes ieteku. Mums bija svarīgi pierādīt, ka Galīcijā Rija ir ļoti būtiska. Šeit ir runa par vīdi, te ir runa par lauku reģionu, te ir runa par biodaudzveidību. Tā ir daļa no mūsu ikdienas dzīves, tā ir daļa no mūsu reģiona, tāpat arī uh, Tas dod mums iespēju izveidot jaunas darba vietas, kas paš, pašreizējos apstākļos ir ļoti svarīgi. Mēs runājām ar eh, lūgumrakstu iesniedzējiem, kas strādā akvakultūras jomā, un daudzi no šiem lūgumrakstu iesniedzējiem nevar strādāt, tāpēc, ka Rija reģions nav tīrs. Tieši tāpēc viņi aicina mūs eh, rīkoties. Redzējām eh, pašvaldību datos, ka realitāte ir mazliet savādāka. Galīcijā nav struktūra fondu. Tie tiek izlietoti atkritumu izgāstuvē, ko mēs arī redzējām savu apmeklējumu laikā. Ir ļoti būtiski izmantot Eiropas Savienības līdzekļus Eiropas Savienības mērķu sasniegšanai. Juridiskais akts tika pieņemts 2000. gadā. Protams, esam mazliet iekavējušies, bet eh, nekad nekas nav par vēlu. Mūsu ziņojums noteikti palīdzēs šī darba pabeigšanā. Ja šis reģions būs tīrs, tad eh, varēs nodrošināt arī darba vietas. Mums tas ir ļoti būtiski. Šeit nav runa tikai par ūdens tilpnēm. Rijas mums ir arī um, dzīves avots. Esmu ļoti pateicīga šai komitejai un trīs oficiālajiem locekļiem par viņu iesaistīšanos darbā, par to, ka viņi uzklausīja to, kas ir sakāms pilsoņiem. Es domāju, ka tas mums ļāvis podrināt arī Eiropas parlamenta tēlu. Liels paldies, Francisko Vārts. Paldies, priekšādātāji. Es arī piekrītu. Šīs apmeklējums bija ļoti interesants. Bija divi brīži, kurus vēlētos pieminēt. Viens bija Vigo pirmajā apmeklējuma dienā un otrais Lakoruņā otrajā apmeklējuma dienā. Šķiet, ka programma bija pārāk uh, apgrūtinoša uh, šajos uh, divos rītos. Mēs, diemžēl, nevarējām pabeigt visu, tāpēc, ka mums trūka laika. Pašvaldības ļoti labi ar mums sadarbojās. Es domāju, ka to noteikti vajadzētu uzsvērt. Iespējams, ka mums nebija pietiekami daudz institucionālu kontaktu. Daži mēri atradās Vīgo, bet nevarēja ar mums runāt. Ferolā un Lakuruņā mēs nevarējām tikties ar mēriem. Kontakti ar reģionālajām iestādēm otrajā dienā bija ļoti labi sagatavoti. Lūgumraksti iesniedzēji parasti pie mums ierodās, viņi nepiekrīt kaut kam, bet es nedomāju, ka šeit ir runa par caurdzmības trūkumu vai arī par to, ka ar pašvaldībām ir slikti kontakti. Ūdens Galīcijā ir ļoti būtisks. Mēs domājam, ka tā ir politiska prioritāte. Šeit tā runa tikai par veselību. Ir jāatcerās arī par rijām, jāatcerās par to, cik skaista ir daba šajā lauku reģionā. Ūdens ir ļoti svarīgs Galīcijā. Tika jau pieminēts, ka rijas ir ļoti svarīgas arī ekonomiskā ziņā, tāpat tās ir būtiskas turismam. Tieši tāpēc varas iestādes ļoti cenšas stāties pretī šiem izaicinājumiem un aizsargāt ūdeņus. Es domāju, ka eh, tās ir ieguldījušas ļoti daudz pūliņu un darbs iet pareizajā virzienā. Es domāju, ka tas, kas notika Lakoruņā, nebija akceptējami. Esmu to mm, iesniedzis arī rakstveidā. lūgumraksta iesniedzēja ieradās ar uh, ūdens transporta līdzekli, un viņi nevēlējās, lai pašādība pārstāvji uz tā uzkāpj. Es domāju, ka tas nav īsti akceptējami. Mums, diemžēl, nebija daudz iespēju apspriesties ar pašvaldību pārstāvjiem tajā rītā. Noslēgumā es vēlētos teikt, ka mums vajadzētu labāk saprast par to, kas notiek šajā reģionā. Pēdējos 20 gados Galīcijā ir bijis ļoti daudz pozitīvu pārmaiņu. Pirms 20 gadiem Galīcijā bija tikai viena ūdens attīrīšanas stacija. Tagad to ir vairāk nekā simts. Es domāju, ka mums to vajadzētu saprast. Galīcijas varas iestādes turpina strādāt pie šiem jautājumiem. Progress ir arvien lielāks. Eiropas Savienības direktīvas tiek um, arvien labāk īstenotas. To var redzēt uh, Fērolā, varas iestāžu pārstāvi mums to arī ļoti labi skaidroja, tad, kad mēs tur bijām. Mums vajadzētu viņiem palīdzēt un veicināt viņu darbu. Liels paldies, uh, Meijera kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Delegācijas darbs bija ļoti labs. Es domāju, ka arī organizatoriskā ziņā viss bija ļoti labi norganizēts. Mūsu uh, komiteja ar šo delegācijas braucienu ir parādījusi, ka pilsoņu lūgumrakstī mums kā institūcijai ir ļoti būtiski. Mēs uh, vēlamies palīdzēt pilsoņiem, mēs vēlamies nodrošināt to, lai eh, problēmu risināšanai tiktu noteikti konkrēti termiņi. Ir jānodrošina, lai upju iztekas un jūras beidzot būtu tīras. Diemžēl varas iestādes pagaidām ar to netiek galā. pēdējos 13 gados īsnībā nekas nav noticis, līdz ar to cilvēki ir sašutuši un viņiem ir pamats būt sašutušiem vajadzētu nodrošināt pozitīvas pārmaiņas. Parlamentam vajadzētu prasīt no visām atbildīgajām iestādēm, no pašvaldībām, no reģionālām iestādēm, bet arī no valsts pašas nodrošināt, lai Eiropas Savienībā, visā Eiropas Savienībā un ne tikai Spānijā tiktu aizsargāti šādi dabas reģioni kā Rijas. Ir jāatcerās, ka uh, Te ir ļoti liela bioloģiskā daudzveidība, vide ir ļoti sensitīva. Kā vienmēr, eh, ja runa par dabu, tad eh, daba pati netiek galā, ja tai tiek uzliek eh, pārāk liels sloks. Jāatcerās, ka šajā vidē var nodrošināt daudz darba vietu, šeit var nodrošināt darba vietas gan zilsēmniecībā, gan arī citās jomās. Ir uh, Jāatcerās, ka no tā visa visvairāk cieši tieši pilsoņi. Es domāju, ka šis delegācijas brauciens ir palīdzējis likt saklausīt šīs eh, sašutušās balsis. Tas ir ļoti noderīgi. Jā, protams, lūgumraksta iesniedzēja saka, ka viņi nevēlas redzēt uz uh, sava uh, braucamā pašvaldību pārstāvis. Mums ir taškārt jāsaprot šis viņu sašutums. Uh, un eh, pašvaldību un iestāžu pārstāvjiem mums ir eh, skaidri jāpasaka, ka lūgumrakstu iesniedzēji ir pamatoti, un eh, tie ir iesniegti jau pirms ļoti ilga laika, pirms 13 gadiem, un ir beidzot pienācis laiks šeit ieviest skaidrību. Es uzskatu, ka darbs Rīja reģionos ir jāveic integrāli. Nevarētu būt tā, ka vienā pusē kaut kas tiek atrisināts, un otrā pusē uh, Eh, problēma vēl arvien pastāv. Šai problēmai ir vajadzīgs integrēts risinājums, ir jāiesaistē visas iestādes. Līdz ar to vajadzētu konkrēti pateikt, kas eh, šeit ir par problēmas specifiku. Iespējams, ka problēmas ir mazliet atšķirīgas Lakoruņā un Vigo. Vajadzētu veikt eh, sabiedrības aptājas par to, vai labāk uh, šeit būvēt eh, lielas attīrīšanas ietaisas vai mazas, tāpat arī ir jāstājas pretī uh, plūdu eh, problēmai. Galīcijā pašlaik ir ļoti daudz lietus, un šīs lielās lietus gāzes, diemžēl, uh, vēl ar vien palielina ūdens daudzumu. Es domāju, ka šos gadījumus vajadzētu tiešām definēt kā uh, ārkārtas gadījumus ir jādomā par vidas piesārņojumu. Ja runa par eh, elferolu, tad es īsti nezinu, kā līdz tam ir nonācis, bet eh, šī uh, attīrīšanas ietājas ir vissliktākajā stāvoklī visā reģionā. Ferols ostā varēja uzbūvēt ūdens attīrīšanas ietājas, tad uh, tā būtu pietiekami droša. Pašreizējā ietaisē šādas drošības nav, līdz ar to pilsoņi īsti nezina, mm, ko šī ūdens ir, iet, attīrīšanas ietaistēm var dot. Ir jāatcerās, ka uh, pat pilsoņu mājokļi var tikt apdraudēti. Es domāju, ka ziņojumā to vajadzētu skaidri paust. Es uh, ceru, ka mums pašiem būs vēlreiz arī iespēja izteikties par šo ziņojumu. Tāpat arī mums vajadzētu uzklausīt zinātniekus, vajadzētu uzklausīt zinātnieku viedokli par to, kā šo problēmu vislabāk varētu atrisināt. Es domāju, ka šis apmeklējums bija ļoti būtisks ne tikai Galīcijai un Spānijai, bet arī visai Eiropai. Šīs integrētās sistēmas, manuprāt, nodrošina ekoloģisku daudzveidību, un līdz ar to tās ir ļoti būtiski saglabāt. Noslēgumā vēlētos vēl teikt, ka, ja administrācija atsakās no saviem pienākumiem pret vidi, tad eh, tas netiek eh, darīts tikai gadījuma pēc. Īsnībā tas nozīmē, ka administrācija šeit ir noteikusi sev citas prioritātes, un tā ir kļūda. Vides tiesību akti Spānijā ir eh, sliktākā stāvoklī nekā tiesība akti citās valstīs. Līdz ar to šīs problēmas tikai akumulējas, paliek arvien lielākas. Es domāju, ka mums ir jāsagatavo pēc iespējas detalizētāks ziņojums. Tas būs noderīgs pilsoņiem. Tas ļaus arī administrācijai risināt problēmas. Paldies! Tagad dosim vārdu liberāļu grupai. Jā, ja, danke schön für das Wort, Herr Vorsitz. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos izteikties par dažiem punktiem. Es domāju, ka šīs apmeklējums bija ļoti veiksmīgs un vairāk iemeslu dēļ. Es domāju, ka mums vajadzētu uh, pirmkārtām atcerēties to, ka lūgumrakstu iesniedzēji ir centrālajā vietā. Vajadzētu saprast, kādas ir viņu bažas. Es esmu no Austrijas. Iespējams, ka Man ar jūru nav īpaši daudz sakara. Nāsmu jūru pārāk daudz redzējis, bet jūrā nekad nāsmu redzējis neko tik melnu. Tad, kad mēs izkāpām no autobusa un ieraudzījām, kas notiek jūrā un kāda ir smaka, tad es sapratu, nē, šeit es nevēlētos dzīvot. Mums vajadzētu saprast, ka lūgumrakstiesniedzēji nevienmēr var tik skaidri mums paust, par ko īsti šeit ir runa. Uh, Protams, mums ir jāiestājas par jūru, mums ir jāiestājas par vīdi, par vidas aizsardzību. Tad, kad lūgumraksta iesniedzēji mums uh, saka, ka viņiem ir komunikācija ar varas iestādēm, tad kas tad tā īsti ir par komunikāciju? Kas tā ir par komunikāciju, ja mūsu klātbūtnē varas iestādes lūgumraksta iesniedzējiem saka, ka tā nav taisnība? Mēs eh, redzējām, ka uh, Eh, ūdenī ir ārkārtīgi daudz eh, dažādu piesārņojumu, pat krēsli, pat kaut kādi dzelzs skabali. Mums jādomā par to, eh, kas tad īsti šeit notiek. Sarunās dzirdējām ļoti interesantas lietas. Es uzskatu, ka, ja ir runa par problēmām starp varas iestādēm un lūgumrakstu iesniedzējiem, mums ir jādod viņiem iespēja arī izsināt problēmas divpusēji, bet ir jādomā par to, kādā veidā notiek šī komunikācija. Varas iestādes saka, ka tās runā ar lūgumrakstu iesniedzējiem, bet iesniedzēji saka, ka viņi netiek uzklausīti. Un tad man ir šim lūgumrakstu iesniedzējiem jātic. Valodai, kādā varas iestādes runā ar lūgumrakstu iesniedzējiem, ir jābūt saprotamai. Tāpat arī ir jāatcerās, kas notiek Spānijā, kāpēc eh, lūgumrakstu iesniedzēji neļāva varas iestāžu pārstāvjiem iekāpt savā kuģī. Cik tālu es sapratu no spāņu valodas, taču šķiet, ka šeit um, bija runa par uh, cilvēku skaitu, kas drīkst iekāpt laivā. Ja šajā laivā var atrasties tikai 11 plus 1 cilvēki, uh, tad uh, nedrīkst būt tā, ka laivā iekāp 12 plus 1 cilvēks. Tātad tas bija drošības faktors. Uh, Iespējams, ka kuģi īpašnieks nevēlējās zaudēt uh, savu licenci. Tad, tad šeit ir runa par to, cik cilvēku drīkst iekāpt laivā vienlaicīgi. To nedrīkstētu aizmirst. Nākamais, ko es vēlējos pieminēt, eh, ūdens ir cilvēktiesības. Tas, ka mums šeit vispār par to ir jādiskutē, manuprāt, ir nožēlojami. Tieši tāpēc es arī nevēlētos vairāk par eh, to runāt. Nākamais struktūra līdzekļi. Lūdzu atcerēsimies, ka Eiropas uh, nodokļu maksātāju nauda šeit tiek vienkārši iemesta kaut kādā akā. Tā nedrīkstētu būt. Mēs sagaidām no visām varas iestādēm, vai nu tās būtu austriešu, vācu vai franču varas iestādes, mēs sagaidām, lai tās pārdomātu, kur drīkst būvēt eh, attīrīšanas ietaises, vai tās kaut ko dos, vai tās eh, nāks par labu pilsoņiem, un nauda ir jāizlieto reāliem mērķiem, kas eh, ir jāsasniedz, kas kaut ko dos. Mums ir jādomā par vides aizsardzību. Ir jānodrošina, lai eh, plūdmales tiktu attīrītas, lai būtu uh, iespējiet cilvēkiem atpūsties šajās pludmalēs, lai tie varētu nopērkt šeit dzērienus, lai varētu varbūt rasties arī kādas darba vietas šajā reģionā. Mums ir jādomā par dažādām vidas problēmām, kas ir ne tikai citur pasaulē, bet arī pie mums Eiropā. Patiešām bija pienācis laiks doties uz šo vietu. Es domāju, ka šis apmeklējums nāca īstajā laikā. Mēs redzējām, ka mēs varam palīdzēt mūsu pilsoņiem. Es uzskatu, ka šeit ir runa ne tikai par Spāņu problēmu, bet par visas Eiropas problēmu. Vide ir jāaizsargā visur. Liels paldies, un es ceru, ka ziņojums būs ļoti labs. Eh, muy bien, señora Berman. Liels paldies. Tālāk eh, Malankungs ir lūdzis vārdu. Vai vēl kāds? Milankungs lūdzu. Es vēlējos tikai paskaidrot vienu ciparu. Es runāju ar lūgumu rakstu iesniedzējiem, eh, un starp citu to norādīju arī sekretariātam un priekšsēdētājiem, kādēļ mēs nevarētu, eh, teiksim, uz šīs te laivas atļauties eh, iekļaut vienu personu, kas pārstāvētu eh, pašvaldību. Nu, tur nebija jautājums par to, vai kuģis var uzņemt, vai laiva var uzņemt 11, 12 vai 13 cilvēkus. Vienkārši viņi negribēja bojot gaisotni uz sava kuģa. Un uh, Tieši tādēļ sekretariātam vajadzēja formāli iejaukties, lai lūgtu uh, atļauju um, iestāžu pārstāvjiem arī uh, būt klāt uz kuģa, taču šāda atļauja netika dota. Un uh, es arī uh, pats tur biju klāt, un tiešām mm, šī klātbūtne tika atteikta, un iemesls bija tāds, ka viņi nevēlējās bojāt gaisotni. Uh, Un būtībā eh, tas bija zināms laikas zaudējums, jo mēs neredzējām eh, atsevišķas iztekas daļas un reģionus. mēs e, tikai vizinājāmies gar graustu rajonu, kurā dzīvo imigranti un, un piemētā ūdeni un Mums ir ļoti maz laika palicis, un 12.30 mums ir jāpabeidz, bet mums ir jārunā, vēl, ar, jārunā arī par citiem lūgumrakstiem. Un es, protams, vēlētos cilvēkiem, kolēģiem dot vārdu, dot iespēju izteikties. Blankungs. Paldies, priekšādātāji, jā. Varu tikai apliecināt, ka sarunas mēs īstenojam arī par šo punktu. Uh, Šis pēdējais ceļojums uz kuģa tiešām tika īstenots tādā ļoti koleģiālā veidā. Un tur lūk bija ne tik viens, viens vienvaras iestādes pārstāvs, bet lūguma rakstu īstenotāji mūs informē, ka labāk paliktu viens savā lokā. Es viņiem paskaidroju, ka lūk, esam taču gal galā uz lūgumu rakstu sniedzēja kuģi, un tāpēc viss noteikti pēc viņu vēlmes. Tāpat laikā tā nebija tiešām tāda būtiska problēma. Es domāju, ka mēs varam to tā nedaudz varbūt arī ignorēt, jo neviens beigu beigās jau mums neliedz diskutēt ar vietējām pašvaldībām. Tas tiešām neradīja būtiskas problēmas eh, prioritāšu ziņā. Gribēju izteikties tikai tāpēc, lai pateiktu Un tā jau man jāatvainojas sekretārā priekšā, ka aizmir, lai pateikt, teikt viņiem paldies, jo aizmirst to pirmīt pateikt. Eh, sekretariāts tiešām lieliski darbojās, paldies arī tulkiem, kas brauc mums līdzi un palīdzēja mums nodibināt saikni ar presi, ar plašaziņas līdzekļiem. Un tieši tā kā tika teikts, presē parādījušās atbalsts tiešām bija ļoti pozitīvs mūsu apaklējuma rezultātā. Uh, Un tika teikts apmēram tā, ka, lūk, eh, Eiropas Savienībā ir vajadzēs 15 gadus, lai ierastos Galīcijā, bet tagad, kad eh, viņi ir ieradušies, tad, lūk, bija tāda pozitīva noskaņa. Tur tika teikts, lūk, Eiropas parlamenta deputāti, Eiropas parlaments delegācija un tā tālāk ir uzklausījuši lūgumrakstu iesniedzējus. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un tieši tā kā atkārtojam tur uz vietas, ļoti svarīgi atganoties, ka esam 2000, dzīvojam 2013. gadā, kas ir pilsonības gads, pilsoņu gads, un tāpēc ir jāveņu, jāveido šīs arvien ciešākās saiknes ar pilsoņiem un Eiropas parlamentu. Vakar bija uzklausīšana par pilsonību, un debašu gaitā vien, kāds izteica nožēlu par to, ka, lūk, ir nepietiekami pasākumu, lai vērstos pret šādu veidu pārkāpumiem. Nu, Galīcijas gadījumā mm, ir līdzīgi. Mēs, protams, labprāt vēlētos, lai profilakses debatas būtu daudz plašākas un tām būtu prioritāte, bet eh, šai un redzējām, ka šai gadījumā tieši pārkāpuma procedūra tomēr bija tā, kas uzsāka darbību no pašvaldības iestāžu puses. Viņi tālāk tiešām veic labu darbu, protams, neperfekta vēl pagaidām, bet katrā ziņā tas nostrādāja kā tāds virzītājs spēks un nevis profilakses pakāpuma pasākumu. Nu, tāpēc, diemžēl, jāsaka, šī pārkāpuma procedūra diezgan liederīga. Nu, Eiropas Savienībai, protams, ir arī struktūra fonda, ko tā izmanto Galīcijas reģionā un tā tālāk. Uh, Tā veicina dažādu veidu ekonomiskas darbību, tur zveju, turismu, ilgspējīgu attīstību, sabiedrības veselības jautājumu tāpat ir uh, tie, kas var dot globālu atbildu uz visām šīm problēmām. Atsevišķos gadījos reģionālās, var iestādes, uh, reģionālās varas iestādes ir, ievē, ir nodrošinājušas atsevišķu direktīvu ievērošanu, bet jāsaka, kopumā šī atbilda tomēr vēl nav pilnīga. Uh, Un, eh, lūk, arī šis zvejas apjoma atjaunošanās eh, un darbības atjaunošanās vēl nav perfekta, bet, nu, cerams, tā ir uz tādu pozitīvas tendences. Jāsaka, arī laika ziņā mums bija ļoti daudz pienākumu. Mēs tikāmies ar ļoti daudziem varas iestāžu pārstāvjiem, uzdevam ļoti daudz jautājumus, gaidījām uz tiem arī atbildes, tāpēc mums darbs tiešām bija intensīvs. Tas bija ļoti svarīgi. Un, zināmā mērā, jāsaka, mēs arī atteicāmies no šīs uh, tradīcijas. Uh, um, strādāt naktī. Nu, es ceru, ka katrā ziņā jūs atbalstīsiet visu šo jautājumu un nobalsosiet par ziņojumu. Jā, jā, lūk. Lieliski, paldies par ziņojumu. Tālāk došu tā nākamu runātājiem. Jā, pavisam īsi priekšsēdētāji. Es pilnībā piekrītu tam, kas uh, tikko izskanēja no uh, delegācijas priekšsēdētāja puses. Ziņojums ir patiešām ļoti svarīgs, un daudzi pilsoņi ir iesaistīti uh, visā šajā procesā, un arī pašvaldības ir ieinteresētas šāda veida dialogā. Uh, Eh, nu, tā tad tādi sīkumi, kurš uzkāpa uz kura kuģīša un kurš nē, es eh, domāju, ka tas ir neredzēt eh, mežu aiz kokiem. Tas nav galvenais. Jā, nu situācija tiešām bija tāda nedaudz nepatīkama, jo vietējām pašvaldībām, protams, vietējās pašvaldības ir pietiekami kompetentas Un, eh, protams, viņi arī rūpējas par problēmu risināšanu. Un savukārt maršruts, kur piedāvāja uh, sūdzības iesniedzēji, uh, tātad tas iekļāva to uh, reģionu, uh, kurā ir rūpniecības uzņēmumi, bet kuros agrāk uh, tika uh, vāktas kliemenes. Uh, Un visi, kas eh, zina, kāda izskatās izteka, tad visi zina, ka piesārņojums šo teritoriju ir skārs. Tepat nav jā, īpaši labi jāpazīst šī teritorija, lai varētu izteikt spriedumu. Jā, paliels, bet līdz ar to esam izsmēluši arī eh, šo punktu. Un, eh, ja kaut kas tiešām būtu jānožēlo, tad tiešām šis incidents uz kuģīša bet, eh, nu, ne tikai iestā, eh, tātad pašvaldības pārstāvi, bet arī sekretariāts. Nu, te varēja paredzēt divas kuģīšas vai lielāku kuģītu vai kaut ko tādu, bet, nu, mums eh, īsti šeit nebija izvēles. Nu, es domāju, ka šis jautājums ir gan apspriests tagad. Un Tagad es vēlētos pāriet pie devītā punkta atzinums par ietekmes uz vidu novērtējumu, pārskatīšanu par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidu novērtējumu. Uh, Huntis kungs ir uh, referents, un tad uh, līdz ar to viņam arī došu vārdu. Huntis kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Moment, because he has arrived with the president and we are in the no, number no, it's okay, nine. It's okay. and you can, we start. Okay? You can start. No problem. Do not interrupt you. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ωραία. Σας ευχαρίστησα και εσάς και τον προηγούμενο πρόεδρο Labi. Tad esmu tagad pateicies jums un arī iepriekšējiem priekšsēdētājiem, bet es tagad uh, gribētu, lai jūs man atbildat arī uz kādu jautājumu, proti, cik daudz laika man ir atvēlēts. Laika pārvaldība šķiet mums šeit sagādā problēmas. Nu, es domāju, kādas piecas minūtes. Jūs varat runāt kādas piecas minūtes. Ļoti labi, paldies! Un cienījamās kolēģis, godāmie kolēģi, mēs eh, tagad otro reizi izskatām atzinumu par ļoti svarīgu tematu. Pirms es izteikšu kādus konkrētus komentārus, eh, kurus pieminēju jau mūsu pirmajā diskusijā, es vēlētos eh, teikt sekojošo. Pēc diskusijām, pēc pirmās redakcijas, es sapratu, ka šo prasību visi atbalstītu, un proti prasība ir nodrošināt mums vairāk laika darbām. Tāpat arī mums ir jānodrošina vairāk laika komisijas uzdevumu īstenošanai. Esmu ticies ar Zenonī kungu no vidas komitejas, mēs apspriedām šos dažādos tematus, runājām arī par šo tematu, Kopā ar savas eh, darbinieces palīdzību un arī ar sekretariāta palīdzību un Lovakunga palīdzību mums izdevās pārliecināt referentu, un viņš mums piešķīra vēl vienu mēnesi. Tātad jūs šeit redzat, kā laika grafiks ir izmainīts. Tātad eh, mēs beigsim darbu jūnija beigās, nevis māja beigās, kā tika paredzēts sākumā. Vēl man ir jānoskaidro viens jautājums ar sekretariātu, proti, kad īsti šis teksts ir jāiesniedz, lai varētu nodrošināt tulkojumu. Tagad par saturu. Es domāju, ka šīs piecas minūtes man būs patiešām vajadzīgas. Ja runa par direktīvu, par eh, tās grozīšanu, par vides ietekmes seku izvērtēšanu, ir patiešām nozīmīgi jautājumi. Mēs Grieķijā esam sapratuši, ka šis jautājums ir ļoti svarīgs. Es vēlētos jums teikt, ka Direktīva būs jāmaina. Mums būs jānodrošina vairāk uh, elastības. Vajadzētu paredzēt izņēmumus, par kuriem jau ir runāts. Pirms direktīva tika grozīta, tika paustas dažādas bāžas par to, ka ir vajadzīgi izņēmumi attiecībā uz upēm un tā tālāk. Tagad par šiem svarīgākajiem grozījumiem, kas attiecas uz mūsu diskusijām. Tika pieminēti vairāk pozitīvi aspekti, es nevienmēr izsakos pozitīvi, taču trešajā pantā un arī pielikumā par sugu daudzveidību un attiecībā uz šo skaidro definīciju bioloģiskajai daudzveidībai. Uh, Te noteikti ir daudz kā pozitīva. Pieminēju arī vairākus izņēmumus. Vēlētos šeit pasvītrot, ka vēlētos pieminēt pirmā pānta ceturto punktu. Direktīva netiek piemērota tādām ietēsēm, kur ir piešķirts valsts apstiprinājums. Es nevēlētos šeit iedzināties detaļās, bet šeit ir runa par valstīm, kas atrodas smagā ekonomiskā situācijā. Tās var piemērot ātro ceļu, lai nodrošinātu ātrāku izaugsmi, bet te varbūt tiek piemirsti dažādi vides pasākumi. Esmu pret e, šo priekšlikumu, ka e, celtniecības e, darbu veicējiem ir jāuzņemas pienākumi par vides aizsardzību un par ietekmes izvērtējumu. Nē, nedrīkstētu būt tā, ka šis celtniecības darbu veicējs ir atbildīgs par visiem vides priekšrakstiem. Ir jānodrošina, lai priekšlikumi tiktu īstenoti, un šeit vajadzētu atcerēties arī par sabiedrības un pilsoņu pienākumiem. Vēlētos teikt arī, ka sabiedrība un pilsoņi ir jāiesaista visos posmos. Nevēlos šeit nosaukt konkrētus posmus, bet domāju, ka jebkurā posmā sabiedrība būtu jāiesaista. Te ir runa par sarunām ar atbildīgajām varas iestādēm, Visā šajās sarunās ir jāiesaista arī sabiedrība. Lai šī procedūra būtu uh, spēcīgāka, manuprāt, un es vēlētos to arī uzsvērt, uzdevumi ir jāapspriež ar sabiedrību, ņemot vērā visus priekšrakstus. Te ir runa arī par dažādām vides pārbaudēm, kas arī ir jāņem vērā. Tās eh, pēc definīcijas bieži vien netiek ņemtas vērā tāpēc, ka tās veica eh, celtniecības darbu veicējs. Ja šie pētījumi nonāk pie nepareiziem secinājumiem, tad celtniecības, celtniecības darbos tie netiek ņemti vērā. Šeit ir vairāki elementi, kas ir jāņem vērā vides pārbaužu veikšanā. Tagad eh, mani secinājumi. Ir ļoti pozitīvi, ka ietekmi, ietekmes uz vidi izvērtējums tiek padziļināts un uh, ir jāveic arī pirms celtniecības darbu veikšanas, bet ja šis mehānisms iestādē dos iespēju tikai veikt korekcijas un apstādināt celtniecības darbus, tad, ja rodas problēmas ar vidas aizsardzību, tad noteikti mēs saskārsimies ar problēmām. Tagad par dabas gāzi un par naftu un benzīnu. Šīs jautājums um, mums ir radījis daudz problēmu arī citās jomās. Te var rasties problēmas arī attiecībā uz bioloģisko daudzveidību. Varu jums šeit norādīt uz direktīvas pirmo pielikumu. Ja viss tiks ievērots, tad eh, noteikti man šeit neradīsies nekādas problēmas. Mums vajadzētu arī aicināt sekretariātu, lai Tie dod mums norādes par laiku, kad ir jāiesniedz teksts tulkošanai. Jā, jūs perfekti esat iekļāvies sev atvēlētajā laikā. Tā tad varētu stāt, sākt ar to, ka dosim vārdu komisijas pārstāvjiem. Paldies, priekšsēdētāji. Es izteikšos īsi un atbildēšu tieši uz uh, Hondas kunga uzdotiem jautājumiem. Es arī piekrītu, ka nepieciešamība, svarīgums, praktiskais pielietojums nav vairs jāapspriež. Bet es vēlētos runāt par konkrētiem punktiem. Piemēram, izņēmumu iespējas vai pārkāpumu iespējas. Mēs nepiekrītam jūsu teiktajam, jo mēs nevēlamies samazināt direktīvas kvalitāti un samazināt vidas aizsardzības līmeni. Un attiecībā uz diviem izņēmumiem, kas Huntis kungam ir prātā. Pirmā panta trešajā punktā komisija vēlas noteikt eh, striktākus nosacījumus izņēmumiem, nekā tas ir šodien. Un, ja mēs aplūkojam grozījumu, tad tas ir īpašs grozījums, kas nosaka, ka var būt izņēmumi uh, ja, priekš, ja viss projekts pēc būtības ir saistītas tikai ar valsts drošību un civilo aizsardzību. Tātad šeit dalību valstīm izņēmuma iespējas vēl tiek samazinātas. Tālāk, viens četri punkts svītrošana, nu, tas neatiec uz īstu izņēmumu. Kas tur ir no, pateikts? Tur ir pateikts, ka tad, kad dalībvalsts parlaments pieņem vai apstiprina projektu, tad uh, direktīvas mērķi tiek uzskatīti par ievērotiem un dod dalībvalstī šādu iespēju. Un komisijas priekšlikums ir, uh, priekšlikumā ir iekļauts ziņošanas pienākums, mm, ja valsts izmanto šo te normu. Tātad šeit mēs neatveram iespēju uh, noteikti dažādas izņēmumus kaut kādiem pārkāpumiem. Tālāk, attiecībā uz bioloģisko daudzveidību piekrītu, ka varbūt ir nepieciešams to definēt, taču komisijas priekšlikumā mēs esam centušies necensties definēt konceptus, kuriem jau ir starptautiskas definīcijas. Septītajā apsvēruma punktā, piemēram, esam īpaši atsaukšies uz otro pantu attiecīgajā no konvencijā, uh, kura uh, piedāvā šī te termina definīcija. Līdz ar to mēs nepiedāvājam komisijas definīciju. Tā kā vēlējamies vērt jūs uzmanību uz šo apsvērumu. Tālāk attiecībā uz informāciju, kas ir jāsniedz eh, projekta realizētājiem. Te ir runa par alternatīvām. Šis ir viens no centrālajiem punktiem komisijas priekšlikumā, ko mēs šeit piedāvājam. Mēs piedāvājam to, ka projekta realizētājs, celtniecības projekta realizētājs, uh, piedāvā informāciju, kas e, vairs nav alternatīvu izklāts, tam ir jābūt obligātam izvērtējumam attiecībā uz saprātīgām alternatīvām attiecībā uz piedāvāto projektu. Lūk, šis ir ļoti būtisks elements, kur mēs esam cenšies e, mazināt esošās direktīvas trūkumus. Un šis alternatīvu jautājums, e, lūk, ir ja, jau klātesošs sākuma stadijās, un kompetentā iestāde, projekta izstrādātājs un vīdes iestādes jau pašā procesa sākumā definē, kādas ir projektam uh, pastāvošas saprātīgas uh, alternatīvas. Un ceturtajā pielikumā mēs atsaucamies uz eh, nepieciešamību izvērtēt pamatlīnijas scenāriju, tādu pamatscenāriju un vislabāko eh, vīdes eh, tātad variantu attiecīgiem projektam. Un alternatīvu jautājums, manuprāt, komisijas priekšlikumā ir adekvāti atspogļots, kas attiecas uz darbības jomu, uz aptvērumu un sabiedrības iesaistīšanu. Eh, tagad Eh, saskaņā ar Ahus konvenciju ir jāsniedz informācija sabiedrībai, bet visa informācija, kas tiek sniegta šajā te e, projektu mērogu noteikšanas stadijā, e, nevienmēr saistīta ar konsultācijām. E, dažās valstīs šī sistēma mēdz būt atšķirīga un var radīt problēmas, bet komisijas priekšlikumā tas nav apspriests apspriests. Tālāk, kas attiec uz ietekmes uz vidu novērtējumu ziņojumu un kam tas ir jāsagatavo. Nu, šeit mēs piekrītam referenta priekšlikumam, tas ir 5. panta trešais punkts šajā priekšlikumā, un viena no iespējām ir izmantot akreditētus speciālistus, kas sagatavo ietekmes uz vidu novērtējumu ziņojumu. Un tur ir vēl viens teikums, kurā ir teikts, ka dalībvalsts ziņā paliek eh, novērtēt eksperta kvalifikāciju, kā arī to, kādā veidā uh, Eh, šīm ekspertam ir jābūt reģistrētam vai nē, un attiecībā par sankcijām. Tā kā tas viss ir iekļauts, varbūt ne tieši tādā formātā priešlikumā, bet eh, visumā mēs domājam līdzīgi. Kas attiec uz eh, slānekļa gāzi? Te ir divas projekta kategorijas. Nē, esam grozījuši pirmo un otro pielikumu. Pirmais pielikums nav iekļauts komisijas priekšlikumā, bet, ja jūs lasat kritērijas, kuras esam iekļaujuši trešajā pielikumā, tie ir ļoti būtiski eh, slānekļa gāzes izpētes projektiem attiecībā uz piesārņojumu, ūdens piesārņojumu risku, bīstamajām vielām un tā tālāk. Un šīs vietas ir ļoti svarīgas, lai noteiktu, vai šiem projektiem ir jāveic ietekmes vidi novēltējums. Un eh, tādēļ, lūk, ir šie grozījumi, kas attiecas arī uz slānekļa gāzes projektiem. Un ir tā tad daži elementi, kas ar to ir saistīti. Un šogad komisija e, nāks klajā ar konkrētu priekšlikumu tieši slānekļa gāzei, un tieši tādēļ pirmajā un otrajā grozījumā šajā direktīvā nav paredzēti īpaši grozījumi. Thank you. Paldies, Aukans kundze. Jā, liels paldies. Pavisam īsi, jo Mums nav pārāk daudz laika, bet vēlētos uzsvērt, ka mūsuprāt šī tēma ir ļoti svarīga, un mēs nedomājam, ka esošā direktīva ir pietiekami spēcīga, un mums tādēļ ir tiešām bail par to, ka ka e, jaunā nebūs e, drošāk. Un jūs runājāt e, par Orhus konvenciju. Es zinu, ka nākušajā punktā jūs par to runāsiet, bet te nav skaidrs, ka komisija neko nav sapratusi no šīs konvencijas. Un līdz ar to man tiešām kļūst bail. Tad, kad mēs runājam par direktīvas pārskatīšanu, jo būtībā pilsoņiem šeit ir daudz lielāka ietekme, nekā jūs to aptverat. Mēs esam komiteja, kas ir koncentrējusies pilsoņiem. Šis arī ir Eiropas pilsoņa gads, un Orhusa konvencija ir daudz atvērtāka uh, cilvēku līdzdalībai, parastu pilsoņu līdzdalībai, nekā komisija to ir atskārtus, un tādēļ mēs esam ļoti nervozi attiecībā uz šīs direktīvas nākotni. Un, uh, Eh, šeit tiešām komisijā vairāk ir jādomā par pilsoņu jautājumu. Ču. Bostināru. Paldies, eh, Bostināru kungs. Paldies, priekšsādātāji. Es neesmu īpaši apmierināts ar komisijas argumentāciju, jo vispirms kā jau tas tika minēts iepriekš, eh, un kā to minēja man kolēģa Aukens kundze. Ja iepriekšējā direktīva būtu tik labi darbojusies, mēs nebūtu saskāršies tādām problēmām, kā šodien saskaramies. Ja tiesiskais ietvers, kas eh, eksistē pašlaik, būtu problēmu spējas atrisināt, mēs nebūtu saņēmuši tik ļoti daudz lūgumrakstu, kas ir saistīti ar uh, direktīvu par ietekmes uz vidu novērtējumu. Un kaut kas ir nogājis greizi un ne tikai Dānijā vien. Kaut kas nav kārtībā ar šo direktīvu. Un es arī nedzirdēju atbildes uz dažiem svarīgiem punktiem, kurus mēs visi apzināmies. Pirmkārt, kāda stratēģiskais ietekmes uz vidu novērtējums ir vajadzīgs, jo dalībvalsts izmanto tā saucamo salamī taktiku, respektīvi aizkavējot iespēju veikt stratēģisku ietekmes uz vidu novērtējumu, bet ietekme ir liela, tā ir liela mēroga, bet investors vienkārši apiet šīs prasības Nākošais. Kādā veidā pārliecināties, ka vidas eh, novērtējums ir neitrāls un objektīvs? Nu, vismaz lieliem projektiem vai projektiem, kuri lielākā vai mazākā mērā ietekmēs eh, vidi vai kam būs būtiski ietekme. Atkal šeit investors vienmēr pamanīsies, apiet uh, noteikums, ja mums nebūs izveidota skaidra definīcija. Investors ļoti labi zinās, kā atrast uh, uzņēmumu, kas veiks tādu ietekmes uz vidi novērtējumu, uh, kas uh, būs viņiem vislētākais uh, ceļš. Jo beigās viņi varēs teikt, ka ietekmes uzvērt E, ietekmes vidu novērtējums ir veikts, ka viss formāli ir pareizi, nu, taču pacients tik un tā ir miris. Nu, tā tad, un vēl trešā ideja. Par pārobežu dimensiju mēs ļoti labi zinām, ka daudzos gadījumos, kad ir projekts, kas tiek uh, realizēts uz Rumānijas robežas, kas var ietekmēt Ungārijas teritoriju vai Bulgārijas teritoriju, vai starp Čehiju un Vāciju, kādā veidā uh, tad risināt šo pārobežu jautājumu, pārobežu ietekmes jautājumu, jo uzņēmums, kas veido strateģisko ietekmes uz vidu novērtējumu, vienmēr apskatīs uh, tikai vienas valsts teritoriju, nevis to, kas notiek pāri robežai. Tā tas ir. Es varu minēt konkrētu piemēru. Tas ir uh, avots vienai no, vienam no lūgumrakstiem. Jūs zinat šo situāciju. Ungārijas valdība formāli, oficiāli prasīja Rumānijas valdībai uh, sniegt nepieciešamo informāciju, lai varētu izmērīt potenciālo ietekmi. Un pēc tam ievērot uh, Ahus konvenciju. To provide the full information. And what? So what? So what? Tātad, kas tad īsti notika? Nekas nenotika. Kā aizsargāt vidi? Jo, ja mēs paskatāmies uz robežām, e, tad šis pārobežu ietekmes jautājums principā tiek ignorēts. Un lielajos projektos šo te pārobežu dimensiju vajadzētu ievērot. Un visbeidzot, runājot par uh, slānekļa gāzi, jā, šis skaidrojums bija labs, tas ir svarīgi. Un direktīvu par to sagatavot, protams, ir lieliski. Uh, bet te es atkal atsaukšos kaut ko, ko es zinu. Slānekļa gāze faktiski ir licence atļauja izdarīt eh, pētījumus eh, Rumānijas eh, dienvidu daļā, kas ietekmēs pazemes ūdeņus, ūdeņu horizontus, kas ietekmēs Ungārus un uh, Eh, tātad eh, arī eh, bulgārus, jo tas skar pazemes ūdeņu, dziļos pazemes ūdeņu horizontus. Tad kā tik galā ar šo uh, problēmu, kā nepakļauties uh, multinacionālo korporāciju uh, spiedienam, kas ir pieradušas visādu spiedienu izdarīt. Jā, man patīk tas, ko mēs šeit darām, jo esam saņēmuši arī zvanu no Eiropas nafts un gāzes ražotāju asociācijas apspriest ar mani un iespējams arī jū, ar jums šo tēmu. Tātad mēs tiekam ņemti vērā, tas ir labi ka pie mums vairs tie, kas patiešām rada problēmas Eiropas Savienībā. Nu, tāpēc strādāsim kopā un centīsimies aizlāpīt šos caurums, jo ar Šveices sieru mēs nekādas problēmas neatrisināsim. Grazie, Mr. Bostināro. Paldies, Bosturāno kungs, tālāk nākamais runātājs. Jā, ja, viel, uh, äh, viel dank, Frau Vorsitzende. Zwei, zwei. Paldies, priekšsēdētāji. Divas, divas īsas piezīmes. Ir pilnīgi skaidrs, ka šis ziņojums mums ir ļoti svarīgs. Jebkurā gadījumā, manuprāt, vajadzētu nodrošināt harmonizētu īstenošanu dalību valstīs. Bostināru kungs eh, pieminēja kādu lieku, lietu, kas man uh, liekas diezgan negatīva un tad pārsteidzoši negatīva. Ja runa par pārobežu projektiem, tad mēs patiešām redzam un jūtam, cik atšķirīga ir eh, izpilde atšķirīgās dalībvalstīs. Šodien mums ir ļoti līdzīgs eh, lūgumraksts par šādiem pašiem jautājumiem par um, Čehiju un par Vāciju. Jautājums ir par to, ko tad dara šīs um, varas iestādes un kāpēc tās nonāk pie pilnīgi atšķirīgiem secinājumiem. Šķiet, ka mēs neesam šeit naivi, te ir vienkārši runa par nepareizībām procedūrā. Referentam un arī ēnu referentiem vajadzētu varbūt vēlreiz sanākt kopā, uh, Es uzskatu, ka mums šeit ir jāformulē tādi izšķiroši politiski jēdzieni, un es domāju, ka mums vajadzētu harmonizēt. Harmonizācija ir pats galvenais. Neskatoties uz to, ko mēs šeit vēlamies ieviest, vajadzētu būt tā, lai uh, šī situācija būtu vienāda visās dalību valstīs, jo īpaši tas attiecas uz noteikumiem un arī pārobežu projektiem. Šajos projektos trūkumi ir vēl lielāki nekā iekšzemes projektos. Mums noteikti vajadzētu vēl satikties ar referentu un arī ar ēnu referentiem, iziet cauri šim ziņojumam un varbūt arī izteikt priekšlikumus par uzlabojumiem. Lielas paldies, šeit neviens cits runātājs nav pieteicies. Līdz ar to es domāju, ka šīs debatas eh, bija ārkārtīgi liederīgas. Dzirdējām arī visus izteikumus, kas tiks tālāk kā rakstiski dokumenti arī atspoguļot. Nu, tad noslēguma vārdu Huntis kungam. Υποσχέθηκα ότι θα είμαι σύντομος και θα είμαι. Και η δεύτερη συζήτηση. Absolūti izteikties īsi. Šī gogulā ir jau otra diskusija. Un eh, esmu vēl tikai gūs apliecinājumu savai pārliecībai. Esmu manuprāt, ļoti labi sapratis tagad, cik svarīgs ir šīs direktīvas un cik svarīgi ierosinātie grozījumi. Nu, un šķiet arī jūs, kolēģi, ļoti labi esat sapratuši, ka šobrīd šajās krīzes laikos sastopamies ar risku, ka varētu aizsardzība, vidas aizsardzības jomā pasākumu un, no, un standarti vājināties, mazināties. Tieši tāpēc ir ļoti būtiski e, jārīkojas, jo galā sabiedrība rēķinās ar Eiropas Savienības tiesību aktiem. Nedrīkstam radīt šādu regresa sajūtu. Domāju, ka visi esam viensprāts par to, kāds ceļš ejams tālāk. Man kā referendam, manuprāt, tagad ir skaidrs, kas man jādara. Centīšos likt jums priekšā tādu atzinumu, kas būs pēc iespējas konkrētāks Protams, būs nepieciešams dialogs arī ar komisiju. Man ir arī pāris novēr, novērojumu. E, tas, kas man rada problēmu, ir šie visi izņēmumi, ko komisija paredzējusi. Esmu, es savukārt runāju par atsevišķiem izņēmumiem, bet ne tādā apmērā, kā to piedāvā komisija. Trešajā punktā tas atspoguļojas. Pirmajā pantā. Tur tiek runāts par īpašajiem nosacījumiem pilsoniskajai aizsardzībai. Es domāju, ka nosacījumiem jābūt ļoti striktiem. Gal galā, ja paredzam pilsonisko aizsardzību, tad jābūt ir konkrētiem gadījumiem arī šeit minētiem. Izņēmumi drīkst tikt pieļaukti tikai tajos projektos, kad ir pieņemts jau, ir notikusi jau pieņemšana Nacionālo tiesību aktu e, līmenī, tas tiek šeit teikts, bet tas man rada bažas. Var dot jums piemērus gadījumiem, kad, piemēram, Nacionālajā parlamenti ir pieņēmuši lēmumus, kas savukārt iet pretrunā kopienas tiesību aktiem. Nu, to viņi darījuši, nu, lai sasniegtu kaut kādus zināmus konkrētus mērķus. Un šī šāda veida procedūra, jāsaka, tad man rada bažas. Jo līdz ar to ar šādu izņēmumu aiz, aizbildnoties ar izņēmumiem varētu tikt pieņemt tāda likuma, kas faktiski ir pret šīs direktīvas mērķiem. Tāpēc es domāju, mums jābūt ļoti striktiem, un tieši tāpēc arī ceru, ka no šāda veida izņēmumiem mums izdosies izvairīties. Tas, manuprāt, ir pats galvenais. Tur mums ir zināmi draudi. Paldies, turpin priekšādātāji. Nekā cita, ko pievienot man nav. Turpina Huntas kungs, es tikai gribētu zināt, kāds ir laika grafiks, lai varam nodot arī dokumentālāku tulkošanai. Priekšādā tā turpina. Paldies! Paldies, Huntis kungs! Noi metteremo all'ordine del giorno. Jā, par eh, termiņiem runājot. Diskusija par raksto ziņojumu būs nākamajā sanāksmē un tad jums arī tiks noteikts datums, termiņš grozījuma iesniegšanai. Centīsim aprīlī apspriest šo dokumentu, šos dokumentus ar grozījumiem, un tad tālāk attiecīgi viss arī risināsies. E, jūnijas plenārsēdē varētu otrā pusē to pieņemt. E, Huntis kungs. Priekšādātājs īsti nesapratu. Nākamā sanāks mums 20. martā, vai ne tā? Vai man dokuments jāiesūt līdz tam? Ārkārtīgi žēl, ka man te jāuzstāv šādām detaļām, bet tas man ir ārkārtīgi svarīgi. Vēlos, lai gal galā tiktu, pienā, tiktu pienācīgi nodrošināts diskusijas semesē. Jā, 20. martā. 20. martā turpina priekšsēdētāja. Tātad komitejā 20. martā diskusijas par jūsu rakstisko atzinumu projektu, un jūs to iesūtīsiet pirms tam, protams. Allora, passo al punto successivo all'ordine del giorno. Un tālāk pārēsim pie nākamā darba kārtības jautājuma. Un tas ir lūguma raksts 134 šķērsvīt 2012. To iesniegus Anna Īsaberķē un Nataša Cingoti. Abas lūguma rakstu iesniedzējas ir klāt lūgumu rakstu parakstījuši turklāt 14 paraksti, citi vēl, citi pilsoņi to parakstījuši, un došu runā abajam lūgumu rakstu iesēdēju vārdu katrai uz 5 minūtēm. Paldies! Vēlos likt jums priekšā, gribu teikt, ka to neparakstīja gan pilsoņi, bet gan 16 vides eh, aizsardzības NVO, kas, manuprāt, svarīgi. Kopā ar otru lūgumu rakstu iesniedzēju mēs esam norādījuši piecos punktos uz to, ka Eiropas komiteja nav spējusi nodrošināt kļumas, kas saistīts ar piekļuvi informācijai. Un šajos piecos punktos vēlamies teikt, lūko, komisija nav izpildījusi laika grafika noteikumus, ko paredz 10.49 regulā par atbildi uz eh, sūdzībām. Tāpat nav nodrošināta atbilstība Orhusas konvencijai par piekļuvi informācijai. Tāpat arī nav aktīvi izplatīta pietiekamā veidā atbilstīgi būtiska informācija, tāpat tā nav spējis nodemonstrēt, ka nav cita veida interešu konflikta sabiedrības interešu kontekstā, un visbeidzot komisija nav nodrošinājusi atbilstību atsevišķiem lēmumiem, ko pieņēmis Eiropas ombuds attiecībā uz nepareizu administrācijas praksi no komisijas puses. Vērsīšos tātad pie šiem, runāšu par šiem galveniem punktiem. Pirmām kārtām gribu teikt, ka visas mūsu bažas ir vērstas uz vidas ģenerāldirektorātu. Un eh, redzu, ka te ir arī šī ģenerāla direktorāta pārstāvs, bet tas saistīts arī ģenerāla, ģenerāla sekretāra citos ģenerāla direktorātos - transporta, klimata un tā tālāk, kurās, protams, arī ietilpst, in, kur atbildībā ietilpst informācijas uzglabāšana par vidas aizsardzību. Nu, tātad pirmām kārtām. Mm, publiska reģistra neizveidošana. Daļa no vidas aizsardzības datiem ir e, jāizplata aktīvi, bet to joprojām pie sevis tur komisija un nenodod atklātībai. Tā, piemēram, pētījumi, zinātniski pētījumi, bet arī, piemēram, atbilstības pārbaudas par to, kā dalībvalsts transponē ES vidas aizsardzības e, likumus zinām, div, mums ir divas tiesas e, prāvas pret komisiju tieši par piekļuvu šāda veida dokumentiem, zinātniskais, ziņu, zinātniskais ziņojums tika pieņemts par CO2 emisijām un e, to ar tavu ietekmi uz biomasu, mēs nevaram piekļūt šim ziņojumam. Komisija savās atbildēs saka, ka regulā noteikts izveidot elektronisku dat datu bāzi, bet tas, tam nav jābūt publiskam reģistram bet regulā teica, ka šāda veida elektroniskai datubāzē jābūt publiski viegli pieejamai publikai sabiedrībai, un turklāt tai jābūt ar svaigāko informāciju. Bet šobrīd tas tā nav. Tāpat arī nav skaidrs, kāda tad ir atšķirība eh, komisijas prāts starp elektronisku datubāzu un publisku reģistru kas tādā gadījumā būtu pieejams tiešsaistē. Bet nu skaidrs ir tas, kā šo instrumentu mērķis, jebkurā gadījumā saskaņā ar regulas kopējo garu būtu sniegt vieglu pieeju informācijai par vidas aizsardzību sabiedrībai, publikai informācijai nav viegli piekļūt, jo, kā jau teicu, ar vidas aizsardzību saistīta informācija savā kompetencijā glabā ne tikai vidas ģenerāldirektorāts, bet arī lauksaimniecības, transporta un visi citi ģenerāldirektori. Un tāpēc pilsonis, kuram nav, piemēram, pilnīgi skaidrības par to, kā funkcionē Eiropas komisija un visi šie ģenerāldirektorāti, sastops ar problēmām informācijas ieguvēm. Manuprāt, tā šī situācija būtu jālabo. Otram kārtām regulā ir atsauc arī uz 1049, kur skaidri un gaisni teikts, ka visi likumdošanas dokumenti ir aktīvi jāizplata. Visi tiesību aktu dokumenti ir definēti kā dokumenti, kas, lūk, tiek pieņemti likumdošanas procesā iestādēs, bet tie ir arī tie dokumenti, ko iestādes saņem. Un tāpēc visiem šiem dokumentiem vajadzētu atrasties publiskā reģistrā, bet tas tā nav nu, piemēram, trialogu sanāksmes. Kad šīs sanāksmes notiek? Šo sanāksmu protokolu netiek nodrošināti, netiek publiskoti un, protams, netiek aktīvi izplatīti. Un tāpēc pilsoniskā sabiedrība nevar iesaistīties un dot savu ieguldījumu tiesību aktu pieņemšanā. Turklāt netiek publiskāti arī dokumenti, ko saņem Eiropas Savienības iestādes, tajās bišķos, ka tās strādā pie dokumentu, pie likumdošanas projektiem. Uh, Nu, Tātad domāju, ka dokumenti, kas tiek iesūtīti šīm iestādēm, lai kaut kādā veidā ietekmētu likumdevējs, arī ir jāpublisko. Tā tas nav. Un visbeidzot, aktīva informācijas izplatīšana. Tas kaut galā ir tas veids, kā samazināt arī darba slodzi Eiropas Savienības komisijai. Tāpēc mēs mudinātu Eiropas komisiju daudz vairāk strādāt pie šiem jautājumiem. Vēl viens jautājums eh, - Orhus konvencijas pārkāpumi Tur paredzētu lūk sekundā, tie sekundārie tiesību akti. Un bieži vien šie sekundāri tiesību akti pilnībā tiek ignorēti, bet 10.49. regulā tiek iekļaut tādi izņēmumi, kas Orhus konvencijā, piemēram, netiek pieļauti. Tā visa rezultātā vidas informācija e, tiek turēta konfidenciāli, kas ir pretrunā Orhus konvencijai. 1049 regulas pārskatīšana piedāvātu iespēju šo regulu saskaņot ar Arhusas konvenciju, bet komisija šķiet nevēlas to darīt. Mēs tāpēc aicinām komisiju tomēr izmantot šo iespēju pārskatīt šo regulu, lai nodrošinātu atbilstību visiem šim tiesību aktiem un paplašinātu pārskatīšanas aptvērumu, pār, iestvarot tajā arī piekļuv, noteikums par piekļuvu informācijai tā, lai nodrošinātu atbilstību Orkusas konvencijai. Tas, mūsuprāt, būtu atbilstīgi. Visbeidzot, laika termiņu neievērošana, at, sniedzot atbildes uz pieprasījumiem. Tas lielākoties attiec uz ģenerāla sekretariātu. Šķiet, tas jau ir sistemātiski. Šo problēmu novērojam regulāri. Un laika grafika regulāri tiek pārkāpti. Tiek vienmēr pieprasīta termiņu pagarināšana, lai sniegtu atbildes no ģenerāla sekretariāta. Un arī tad, kad otrs termiņš jau ticis pārkāpts, tomēr nesaņemam vēl nesaņemam atbildi. Galu galā taču atbildes ir jāsniedz pēc iespējas ātrāk, un tad tiek teikts, lūk, pēc iespējas ātrāk, bet reizēm tas ir gadi, mēneši vai pat gadi. Un mums, protams, tas ir svarīgi, tāpēc, ka, ja mums ir tiesas prāva, kur mums ir šī informācija nepieciešama, tad eh, nesaņemt informāciju mums var būtiski kaitēt. Vēl viens piemērs, piemēram, lūk arī eh, visu šīs sūdzības ombudam un viņa lēmumu neievērošana. Mēs atkal un atkal pieprasījām dokumentus, lai gūtu piekļuvi informācijai, un tikai tad, kad mēs izteicām draudus eh, par tiesas prāvu, tikai tad saņēmām atbildi. Nu, tā viss rezultātā konstatēju, ka sabiedrība NVO tiek, tiek izslēgta no būtiskiem likumdošanas eh, procesiem ES līmenī, un tas ir pilnībā pretrunā tam, kas pieprasīts līgumā - atklātīgi, kur runāts par atklātību, pārskatāmību un publiskošanu. Paldies, un tagad komisijas pārstāvim vārds lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Mēs ne, nepiekrītam eh, šai juridiskai interpretācijai, ko nu patās mums lika priekšā lūgumbrakstu iesniedzēja. Nu, ja jūs izlasat uzmanīgi Orhus regulu, tad redzat, ka tur netiek runāts par publisku reģi centralizētu reģistru, tiek runāts par datu bāzi. Uh, kas tad tiktu publicēti. Tas ir tas arī, ko mēs šobrīd jau darām. Pē, zinātniskie pētījumi savukārt tiek publicēti e, mūsu ģenerāldirektorāta mājaslapā. Ir taisnība, ka atbilstības pētījumiem šobrīd e, šāda publiskošana nenotiek. Un e, to, tie notiek tikai tad, kad ir jau pieņems pirmās instances tiesas lēmums, bet tas arī ir tikai loģiski, kas attiecas uz likumdošanas dokumentiem un to, ka nav informācijas par trialogiem, un es domāju, ka te tādā gadījumā tas vairāk ir jūsu ziņā, godātais parlamenta. Kas attiec uz principālo pamata argumentu, respektīvi, ka tiek pārkāpta Orhus konvencija, cik tā man zināms, tad nekad neviena iestāde nav konstatējusi šāda veida pārkāpumus. Eiropas kopiena tiesa to nav konstatējusi. Uh, Orhus konvencijas īstenošanas komiteja tāpat arī nav neko teikusi par šo punktu, un kā jūs zinat, tad Orhus regula tika apspriesta četru gadu laikā. To darīja abi likumdevēji. 376. sastā regula arī tika pieņemta, 1367 arī pieņemta, tad parlaments un padome. Nu, lūk, nu tāda mana atbilde. Tik daudz var jums teikt par uh, eh, 1367 regulas piemērošanu. Nu, jūs izpaustā, izpaustā paustā kritika attiecās arī to, ka ir grūti piekļūt vidas datiem, bet to, un to eh, regulo, eh, lūk, vēl E, cita regula 1049, nu tas jau tad ir tāds politiska rakstura jautājums. Katrā ziņā, protams, ir iespējams vienmēr uzlabot pārskatāmību. Un to mēs skaidri redzam arī no šī lūguma raksta izrietam. Mēs, protams, cenšamies pēc iespējas vairāk nodrošināt informāciju e, jūsu rīcībā. E, arī tā, piemēram, kad jums vajadzīgs tas tiesas prāvām. un pārkāpuma procedūru uzsākšanas gadījumā. Protams, eh, šāda informācija arī tiek sniegta, un ir arī bieži lietas, kas ir tikušas pabeigtas. Kas attiecas attiecībā uz jūsu pārējām sūdzībām, tas šķiet iet ārpus um, administrācijas. Jūs te nevarat atsaukties uz 1049 regulu, runājot par ombudu lēmumu un nepareizu administrāciju. Tas nav šajā gadījumā neaties uz šo jautājumu. Tālāk Aukens kundze. Izteikšos īsi. Nu, cik tā redzam, tad jūs sakāt ka mēs varam atbildēt tikai uz divām no šīm trim, no ši, diviem no šiem trim pieciem sūdzību punktiem. Nu, šķiet, ka komisija uzskata, ka Orhus konvencija ir sekundārais tiesību akts, bet tā jau nevar būt. Tas ir nacionālais tiesību akts un tam ir primārā prioritāte. Es domāju, ka mums ir vajadzīga pamatīgāka atbilda no komisijas nekā tā, ko saņēmām šobrīd. Jūs teicāt, jā, lūk, jūs šeit esat kā ierēdnis, kas respektē savus darba pienākumus, bet es tāpat laikā domāju, ka mums ir tik labi sagatavots eh, lūgumbraks ar tik skaidriem argumentiem un skaidriem tekstiem, ka nevaram to ignorēt. Jūs nerespektējat lūgumrakstu veikto, ja šādā veidā īsi atbildat un sakat, lūk, mēs esam darījuši visu, kas mūsu spēkos, un tas arī viss. Es nedomāju, ka tas ir pieklājīgi šādā veidā izturēties pret rūgumbraustu iesniedzējiem un arī Orhusas konvenciju. Arī, kad iepriekšējā punktā runājām par EIA direktīvas pārskatīšanu. Ja jūs sakāt, lūk, Kad lūk, līdz kādam brīdim, līdz tiesas lēmumu pieņemšanai netiks tas pirms. Nē, tā mēs nevaram darīt. Orkus konvencija ir jāizceno jau šobrīd. Protams, ka tā vienmēr ir cīņa, vienmēr ir cīņa par pārskatāmību un piekļuvi dokumentiem, tā lai pilsoņi varētu saņemt informāciju. Un būtu vienkārši lieliski, ja komisija reizēm varētu varbūt iet avangardā šādo, šādās lietās, nevis tikai vilkties pakaļ un um, vilkt kājas un panāk, nodrošināt pārskatāmību tikai tad, kad to jau pavisam nav iespējams vairs nedarīt. Un es tāpēc domāju, ka mums vajadzētu komisijai lūgt atbilstīgi atkal atgriezties, atpakaļ izlasīt šo ļoti labo lūgumu rakstu ar visiem argumentiem un atklājā ar daudz detalizētāku atbildu skaidr, uz uh, šiem skaidriem jautājumiem un prasībām, un tad mēs varētu vēl vienreiz šo jautājumu arī izskatīt. Kašman kungs tālāk. Mm. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos sveikt lūgumrakstu iesniedzējus par ļoti labu pamatotu un uh, argumentētu iesniegumu. Es patiešām jums piekrītu. Priekšsēdētājs kundze no komisijas atbildes bija skaidrs, ka īstenībā absolūti netiek ņemtas vērā pilsoņu vēlmes. Šeit nav runa tikai par komisiju, parlamentu vai padomi. Neviens te netiek saukts pie atbildības. Pēkšņi komisija saka, ka tā vairs nevēlas iesniegt eh, likumdošanas priekšlikumus. Nu, tā taču nevar būt, tas ir komisijas pienākums. Un tieši pamatojoties uz komisijas priekšlikumu, abiem likumdevējiem ir jārīkojas. Ņemot vērā šo pārskatīšanu, es nepiekrītu šim jēdzienam atkārtot iesniegšana 1049 regula šeit tiek piesaukta. Komisija īstenībā absolūti nav darījusi savus pienākumus, tā nav veikusi nekādus pasākumus. Šeit nebija uh, nekādas pretrunas ar mm, Orhusas regulu 1049. Šeit ir jāatcerās par to, ka tika vestas sarunas ar padomi un komisiju līdz brīdim, kad tika nos, noslēgta regula 1049 2001. gadā. Šie laika termiņi ir jāievēro. Attiecībā uz sabiedrības interešu izvērtēšanu tas ir absolūti nepieciešami. Tas ir iekļauts centrālajā vietā gan Amsterdamas, gan Lisabonas līgumos. Šeit ir runa par to, ka pilsoņiem ir jābūt tuvākiem Eiropas projektiem, jo īpaši pašreizējos apstākļos, kad pilsoņi arvien vairāk tiek attālināti no Eiropas. Priekšsēdētājs kundze, mēs šeit parlamentā esam diskutējuši ar padomi, esam mēģinājuši stiprināt un pārskatīt 1049 regulu. Es redzu atkal, ka komisija bloķēja kādu vienošanos starp padomu un parlamentu. Manuprāt, tas ir absolūti neakceptējami. Šķiet, ka viņi eh, to argumentē ar uh, dažādiem pieņēmumiem, ka nedrīkst dot piekļuvi veselai mm, dokumentu pakai, mm, veselai jomai. Nu, uzreiz te es iedomājos par vīdi un par dažādiem juridiskiem atzinumiem, bet tas mm, lūgumrakstiesniedzējs var tikai un vienīgi mm, nomierināt. Uh, Īstenībā es biju gribējis uzdot jautājumus komisijai, bet ņemot vērā atbildes, ko es e, saņēmu no komisijas, ko es dzirdēju, ko tā sniedza lūgumaks iesniedzējiem, manuprāt, nav nekādas jēgas vairs komisijai, ko jautāt. Es domāju, ka mums ir jāpārskata šais pirmais lasījums. Mūsu mērķis ir nevis uh, samazināt pašreizējās tiesības, kas ir paredzētas uh, 2001. Um, gada regulā numur 1049, bet mums vajadzētu šīs tiesības paplašināt. Vajadzētu paskatīties uz uh, tiesību aktiem, uz um, tiesas spriedumiem. Nevajadzētu būt tā, ka mūsu pilsoņi saņem atbildi no komisijas tikai pēc tiesas sprieduma. Komisijai īstenībā tie ir tā tie komisijas pienākumi pret pilsoņiem. Atcerēsimies, ka regula 1049 ir jāievieš neskatoties uz Orhusas konvenciju, ir jāparedz šīs vispārējās tiesības, ir jāparedz arī uh, izņēmumi, kas ir paredzēti regulā. Tie arī ir jāņem vērā tad, kad tiek eh, izteikts lūgums piekļūt dokumentiem. Jā, nudien esam nonākuši šeit uh, pie tāda kā kafkas sliekšņa. Uh, ir jāizveido datubāzes, kas ir pieejamas sabiedrībai, tās ir paredzētas sabiedrībai, bet sabiedrībai beigās ir jāmēģina atrast piekļuve šīm datubāzēm, un tad beigās tiek teikts, ka šīs datubāzes nemaz nav publiskas. Varbūt mēs varētu saprast, kas tās īsti par datubāzēm, kam tās ir domātas. Ja tās ir domātas sabiedrībai, tad tās ir publiskas datubāzes. Tieši tāpēc Ja mēs skatāmies uz datubāzēm, ja mēs skatāmies uz izvēli datubāzē, tad tā sākas kā reģistrs. Angļu valoda ir mana dzimtā valoda. Tas ir sabiedrisks, publisks reģistrs, ja jau tas ir um, pieejams sabiedrībai. Neslēpieties šeit aiz vārdiem, nemeklējiet kaut kādus argumentus. Ir jānodrošina mūsu pilsoņu un NVO prasību izpildīšana. Pilsoņiem ir tiesības kaut ko prasīt no parlamenta. Jā, parlaments varētu piekrist trialogam, tam, ka trialoga dokumenti ir jāpublisko. Bet vai padome to darīs? Vai komisija to darīs? Es gribētu saņemt atbildi šo jautājumu. Paldies. To you the floor. Er Lepnera kungs, jums vārds. Jā, lās paldies, izteikšos vācu valodā. Es domāju, ka var izteikties pavisam īsi, tāpēc, ka eh, kolēģi jau ļoti daudz izteicās, arī pēdējais kolēģis mm, Gešmina kungs arī runāja, mani, manas politiskās grupas kolēģi jau runāja. Es vēlētos koncentrēties uz šādiem jautājumiem. Ja ir runa par informācijas pieprasījumiem, tad uh, Šeit nav runa par kaut kādiem aizkaitinātiem pilsoņiem, kas, eh, kuriem neko citu nav ko darīt. Šeit ir runa par um, tiesiskām pretenzijām, par mm, pienākumiem, kas ir jāpilda. Te ir runa par informācijas atklātību. Šāda kontrola ir jāveic, ja sabiedrība neveic uh, savu kontroli, tad parādās neusticēšanās, un šī neusticēšanās ir pamatota. Mēs varam arvien vairāk novērot, ka lēmumi netiek eh, pietiekami labi izsvērti. Daži lēmumi ir vairāk pamatoti ar ekonomiskiem iemesliem. Dažkārt dažiem pilsoņiem ir vieglāka piekļuve komisijai mm, kaut kādu iemeslu dēļ, un tieši tāpēc informācijas piekļuvē pilnīgai cauradzamībai lēmumu procesā ir jābūt eh, obligātam priekšnosacījumam demokrātijā. Ja komisija ar visiem spēkiem cenšas liekt šo piekļuvi, sakot, ka uh, tas var kaitēt sabiedrības interesēm, tad bez šādas sabiedrības interešu izsvēršanas, bez šādu interešu ņemšanas vērā nedrīkst liekt piekļuvi. Ir jāatcerās, ka ja eksistē kādi reģistri ar m, datu uzskaitījumiem, kur šie dati tiek reģistrēti obligātā kārtā, vai arī, ja tiek izteikti šādi pieprasījumi par informāciju, un ja sākas diskusijas par to, vai šī informācija ir konfidenciāla vai nē, tad tas viss ir absolūti nevajadzīgi. Jau pašā sākumā vajadzētu pateikt, kas ir konfidenciāls un kas nē. Ja ir iesniegti šādi pamatoti izziņu pieprasījumi, un ja pēc tam uh, tiek izdarīti mēģinājumi kaut kādā veidā izvairīties no informācijas sniegšanas pienākuma, ja tiek izteikti lūgumi pagarināt informācijas sniegšanu termiņu, tad sabiedrība eh, tiek apieta, tad demokrātija un kontrole īstenībā nefunkcionē tā, kā tai būtu jāfunkcionē Eiropas Savienībā. Tas taču ir mūsu nolādētais pienākums šeit darboties, šeit darīt visu par labu uh, sabiedrībai. Vajadzētu nodrošināt Orhusas konvencijas izpildi, vajadzētu nodrošināt to ar domu, dokumentu izsniegšanu, kas ļautu izvairīties no dažādiem pārpratumiem. Paldies! Neviens cits vairs nevēlas izteikties. Nezinu, vai komisija vēlas vēlreiz runāt, vai komisijas pārstāvim ir kas sakāms, lai atbildētu uz izteiktajām problēmām. Liels paldies par šīm politiskajām debatēm. Jā, mēs sniegsim detalizētu atbildi šo lūgumrakstu. Fakts. Katru gadu mēs saņemam 6000 um, informācijas pieprasījumu. Tikai 80 no šiem informācijas pieprasījumiem tiek atteikti. Uh, every small number uh, are late. Tikai ļoti neliels skaits no informācijas pieprasījumiem tiek eh, atbildēti novēloti. Lielas paldies! Šis lūgunaks mums parādīja, ka šis temats ir ļoti nozīmīgs. Tas arī norāda uz to, ka mums vajadzētu virzīties tālāk, vajadzētu mēģināt atrisināt šo situāciju, kurā ir eh, vērojamas ļoti lielas grūtības. Aukens kundze jau norādīja, ka komisijai vajadzētu uzņemties iniciatīvu, lai aktualizētu kopienas tiesību aktu šajos jautājumos. Direktīvas pārskatīšana pašlaik jau notiek Lībe komitejā. Noteikti, ka mēs varētu arī nodot uh, lūgumrakstu tālāk Lībē komitejas kolēģiem, tā lai arī šajā komitejā lūgumraksts tiek atbalstīts. Kešvina kungs, vai jums pie vēl kas piebilstams? Jā, esmu referents regulas pārskatīšanai. Tieši tāpēc, labprāt, lūkšu mūsu komiteju izskatīt šo lūgumrakstu. rakstu. Taču es vēlētos, lai šis lūgumraksts paliek atvērts, vismaz līdz brīdim, kad tas tiek apmierināts, vai arī līdz brīdim, kad regulas pārskatīšana tiek pabeigta. Protams. Jebkurā gadījumā, vai mēs varētu tagad slēgt šo sadaļu, sakot, ka lūgumraksts paliek atvērts, un mēs mēģināsim izveidot sadarbību ar uh, Eh, Pilsoņtiesību un brīvību komiteja, kas strādā pie līdzīgiem jautājumiem. Lielas paldies lūguma rakstiesniedzējiem par diskusiju. Ir panīgi skaidrs, ka mēs tiksimies vēlreiz un vēlreiz spriedīsim par šo lūguma rakstu. Paldies! Tad tagad varam pievērsties nākamajam darba kārtības punktam, un tas ir tas ir 2012. gada uh, 357. priekšlikums Florīkungs ir klāt. Es došu viņam vārdu, bet tikai uz piecām minūtēm. Madame la Présidente. Priekšādātājs kundze un godātie deputāti, paldies, ka man uzņēmāt šodien šeit Brus Briselē. Esat gatavi man uzklausīt. es ar saviem kolēģiem pārstāvam e, organizāciju, kas saucas Destokamin. E, un kas, protams, nodarbojas ar to, ka vēlas eh, raktuvus attīrīt no eh, atkritumiem. Runājam par Vitelshaimas reģionu Elzasā, un tur tas ir Reinas gruntsūdeņu, tā, tā ir gruntsūdeņu no Bāzels līdz Frankfurtei. Un tur, tiek, eh, tur tikuši apgabāt 44 tūkstoši tonu ļoti toksisku atkritumu. Uh, E, cisternās un citos stilpumos. Tas ir tiešā pretrunā ar Eiropas direktīvai, jo tā rezultātā pastāv risks, ka e, dzeramais ūdens varētu tikt piesārņots un zaindēts. Nu, te jūs esat, lūk, sagatavojis slaidus, diapozitīvas, kur tas ir geogrāfiski atrodas. Jūs redzat, kur atrodas, lūk, e, atkritumi, viņi atrodas zem gruntsūdeņiem, visas šīs augšējienas apgabalā Un problēma reāli ir patiešām nopietna. Šī atkrituma atrodas 550 metrus zem zeļas, te jūs redzat to. Dzeramais ūdens nāk tiešā, tie, tiešā veidā no šiem grunzūdeņiem, bet te ir 24 šahtas, jeb raktuvju eh, vietas, kas iet cauri šiem grunzūdeņiem. Pa, pa šīm šahtām atkritumi ir noraist, nolaist lejā. Uh, Un tā tad atrodas e, ļoti dziļi zem zemes. Šis līgums par atkritumu tur izvietošanu tika pieņems 99. gadā. 99. gadā tas tika uzsākts, šī izvietošana tika uzsākts saskaņā 97. gadā pieņemto lēmumu no nu, 2002. gadā bija ugunsgrāks, kas liel, daļēji radās tieši tāpēc, ka šeit tik, tika izvietoti atkritumi, kas neatbilda to aprakstam. Uz tiem, piemēram, uz, uz maisiem bija rakstīts, ka tur ir asbests, bet jāsaka, šie atkritumi iekšā nebad, nekad nav tikuši identificēti, un tur ir daudz citas vielas. Šis, šie maisi netika atvērti, cisternas netika atvērtas, un rezultātā, lūk, bija arī šis ugunsgrēks. 2010. gadā tika saņemts, eh, div, saņemt divi ziņojumi, kafē un reāli ziņojumi. Tas bija viens un otrs ziņojums Kopila, kas ir, eh, kas lūk ir darba komiteja vietējā mēroga komiteja, kas nodarbojas ar šādu veidu atkritumu uzraudzīšanu. Un abu ziņojumos tiek konstatēts viens un tas pats. Ļaujiet man jums lūk šeit parādīt šo vietu, par ko runājam. Tas ir attēls Te redzam gruntsūdeņu teritoriju un redzam blakus, kur, tiek, iz, kur ir izveidot šie atkritumi. Un tur tiek teikts, lūk, ka šo šahtu noārdīšanās ir nenovēršama. Otram kādam šis sāļie ūdeņi, kas nāk, mm, no, uz, nāk uz augšu, saindē gruntsūdeņus. Un tas tāpēc, ka šajā šaktās ir ļoti daudz caurumu, caurteču, un eh, Līdz ar to gruntsūdeņi, protams, tiek piesārņoti, kopila savukārt atsaucas e, uz Ineris Francijas pētniecības institūtu sakot, ka e, šeit ir ļoti smags arī dzīvesudraba piesārņojums. Turklāt tiek konstatēts, ka te ir arī citi piesārņot, kā piemēram antimonijas, ārsens un citi smagie metāli, un tie radīs problēmas. Mm, e, un eksperti nevar garantēt, ka šādi produkti tur nebūs. Turklāt arī šī izstrādātās betonīta, da, izstrādātie betonīta dambi nevar kopumā tomēr aizturēt šo šahtu noardīšanās procesu. Turklāt netiek dots arī nekāds garantijas pētījumos par to, e, ka tiek atbilstīgi uzraudzīta šī vieta ilgtermiņā. Līdz ar to tā rezultātā nākotnes paudzes būtiski cietīs no, no piesārņojuma un visi. Un pēc kāda laika, kad eh, šaktas būs nordīšamies, šiem atkritumiem piekļūt nebūs iespējams, lai tos vairs izvākt no turienes. 30 gadus šie atkritumi tur ir izvietoti, eh, un tur par, tā tiek paredzēts attiecīgajā pilnvarojumā. Pat pēc tam kad notika šis eh, negadījums ar ugunsgrēku. 2012. gadā Francijas eh, valdība pieņēma lēmumu daļēji tomēr eh, izņemt šos atkritumus un paredzēja tam 10 miljonus eiro šim konkrētajam, šai konkrētajai vietai, bet bija jāgaida 10 gadi un jātērē 55 miljonu eiro sabiedrības naudas šī, šīs vietas apsaimniekošanai līdz šim jaunpieņemtajam lēmumam. Kāpēc tad tāda inerts, kāpēc nekas netika ātrāk darīt šīs lietas labā? Nu, tiek šāds jautājums uzdots. Un, tie, un tas tāpēc, ka tiek runāts, ka šeit tur tiešām šie atkritumi slepeni, tur pat esot radioaktīvi atkritumi. Daļēju atkritumu izņemšanu nespēs tehniski nodrošināt e, ne, situācijas uzlabošanos, lai mēs aizsargātu nākotnes paudzes e, mēs nevarēsim viņiem skatīties acīs, teikt, ka mēs neko par to nezinām. Mēs zinām, ka situācija ir ļoti sarežģīta. Protams, ka šī daļējā izņemšana ir ļoti sarežģīta, jo tam visam jānotiek atsevišķos blokos. Tad kā gan, kā gan var pārvietot visus šos milzīgos maisus un e, kā piekļūt tiem, e, kas, protams, varbūt ir arī nekaitīgi atkritumi, lai nonāktu pie tiem, kuros, piemēram, ir dzīvesudraps. Saskaņā ar Šveices eksperti, eksperta teikto, uh, vienkāršāk būtu pilnībā visus atkritumus izņemt, nevis viņus mēģināt šķirot tajos, kas ir bīstam, kas nē. Un jo ilgāk šie darbi netiek uh, uzsākti, jo grūtāk šī atkrituma izņemšana no e, konkrētās vietas būs. Priekšādātā godātie deputāti, mēs gribam jums pieprasīt Francijas valstī pārskatīt savu nostāju, jo tās uzdevums ir tīri morāli uzņemties atbildību nākotnes pauģu priekšā un tās pienākums ir, respekt, ir respektēt ūdens direktīvu, eh, arī līguma 174. pantu, kur tiek nodrošināts paaugstināts aiz, vidas aizsardzības līmenis, pamatojoties uz piesardzības un profilaks principiem. Paldies par uzmanību. Si vous permettez, <coughs> pardon, je voudrais juste ajouter en tant qu'ancien mineur. Tikai gribēju vēl pierunā, piemetināt, uh, Es esmu 30 gadus strādājis ar šahtām un esmu, zinu, ko tas nozīmē, zinu, ko, cik būtiski šī problēma ir, bet tas viss ir, tā, saprotams, ļoti vienkārši. Ir tikai divi risinājumi. Vai no nu atkritumi tiek atstāti šajās šahtās, un ja tie tiek tur atstāti, tad pilnīgi noteikti gruntsūdeņi tiks piesārņot un mūsu bērni e, saindēsies dzerot šo ūdeni. Jo Un ūdens gadījumā, bet ja gribam nodrošināt tīru ūdeni, tad tikai un vienīgā iespēja ir šos atkritumus pilnībā no turienes aizvākt. Un pa, jāsāk darbi jau tagad, kad šīm šaktām vēl ir iespējams daudz maz piekļūt, un tās nav pilnībā no, noārdījušās. Nākamais runātājs. Thank you very much, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Komisija ir saņēmusi informāciju par šo lūgumu rakstu. 2012. Um, gadā mēs saņē, mm, saņēmām šo informāciju un arī to izskatījām. Redzējām, ka šo lietu var saistīt ar um, atkritumu izkāstuju direktīvu, kurām ir um, vajadzīgas atļaujas, kur ir jādomā arī par atkritumu apstrādes procedūrām, un ir paredzēti arī noteikumi par eh, atkritumu izgāstuju slēgšanu. Balstoties uz eh, šo prasību sarakstu, galīgais lēmums ir jāpieņem eh, dalību valstīm. Nesam atraduši nekādus pierādījumus, ka šīs direktīvas prasības netiktu pildītas no Francijas varas iestāžu puses. Ūdens pamatdirektīva un uh, Pazemsūdeņu direktīva, kurus arī pieminēja lūgumraks tiesniedzējs, nosaka dažādas prasības dalību valstīm. Dalību valstīm ir jānosaka pazemsūdeņu ķīmiskais sastāvs, tāpat arī ir jānodrošina obligātais monitorings, jānodrošina, lai šis, šie ūdeņi nepasliktinātos un lai līdz 2015. gadam ķīmiskais sastāvs tiktu uh, um, padarīts atbilstoši standartiem. Francijas varas iestādes ir uzsākušas ūdens baseinu menedžmenta plānus, tāpat arī ir uzsāktas plašas sabiedriskās konsultācijas par šiem plāniem. Ir paredzēti arī pasākumi, kas ļaus pazemes ūdeņus nodrošināt atbilstoši standartiem līdz 2015. gadam. Balstoties uz šo informāciju, uh, neesam atraduši nekādus pierādījumus par to, ka Francijas varas iestādes pārkāptu šīs direktīvas. Tolēk mums bija pieejams arī viens no ziņojumam, kuru pieminēja lūgumraksts iesniedzējs - kafē ziņojums. Tajā redzējām, ka Francijas varas iestādes eh, apzinās šīs problēmas un mums likās, ka Francijas varas iestādes nodrošinās mm, apmierinošu risinājumu šai problēmai atkritumī skāstus vietā. Tagad no šīs prezentācijas sapratu, ka ir parādījusies jauna informācija. Lūgumraksts iesniedzējs pieminēja pētījumu, trīs ekspertu pētījumu, 2012. gadā tika pieņemts lēmums par to, ka atkritumi vismaz daļēji tiks eh, izņemti. Tad, kad komisija būs saņēmusi šo informāciju, tā vēlreiz to izvērtēs, lai redzētu, kas tieši šeit ir iekļauts, jo mums nebija šī informācija pirms tam pieejama. Thank you. Paldies, Belē. Merci, met... Paldies, priekšādātāji. Vēlējos teikt paldies lūgumrakstu iesniedzējiem par to, ka viņi ir šeit klāt un skaidri un precīzi precizē, likuši mums priekšā visus tos draudus, ko rada šī situācija un gribu atgriezties pie virkni elementiem, šiem jaunajiem elementiem, kas parādījušās lietas kontekstā, respektīvi Eiropas komisijas lēmums eh, novembrī. Tāpēc priecājos, ka komisija nu, ņēmus vērā šos jaunos notikumus, jauno informāciju Un tas nozīmē, ka lūk šo šahtu atbrīvošanu atkritumiem e, ir joprojām aktuāls jautājums un situācija nav atrisināta. Tas ir pie, nu, ļoti labs variants. Es gribu jums teikt, ka ļoti labi pazīst šo lietu, jo tā ir aktuāla nu jau 15 gadus pavisās, pavisam sākumā, ne, pašos savu darbu sākumos. Tas bija tas jautājums, ar ko sāku strādāt Elzasā. Jo tajā brīdī, kad tika atvērts šis atkritumu noglabāšanas centrs, rūpniecisko atni, at, atkritumu e, apglabāšanas vei, vei, centrs Elzasā, jo toreiz tika uzdot šāda veida jautājumi. Jau tika, e, lūk, no, pašiem, no paša sākta gala uzdot šādi e, jautājumi tas varētu būt. Un risks joprojām pastāv. Tāpēc ir nepieciešams no Francijas valsts puses atbilstīgs risinājums. Elzasieši gal galā taču uh, ir. Uh, ir pelnījuši to, ka viņu, viņus uzklaus, viņi vērsās priekš pie saviem deputātiem, saviem vēlētiem pārstāvjiem. Un e, atbildes nav bijusi. Mēs runājam par 44 rūpniecisku atkritumu, toksisku atkritumu tonnām, e, kas atrodas vairāk kā 200 metrus e, zem lielākā dzeramā ūdens rezervāra Eiropā. Un, no tur, un tieši tāpēc šis dokuments ir jā, jāskata Eiropas mērogā. Uh, Un uh, ūdens saindēšanās, saindēšanas risks, manuprāt, attiec te tikai uz Franciju, tas skars ļoti daudzus eiropiešus. Vienīgais pieņemais scenārijs, kā jau teica lūguma rakstiesniedzējs, ir tas, ka Francijas varas iestādes īsteno savas saistības attiecībā uz līgumu, aizsargā savus iedzīvotājus un pilnībā atkritums aizvāc no šīm saktām, no šīm kālī šaktām un citur. Nu jau desmit gadus eh, šīs vietas eksplorēšana turpinās, un desmit gadu laikā ir atkal izveidotas nākamās galerijas, tās savukārt draud noardīties, iebrukt, bet Francijas varas iestādes ir, lūk, ir izveidojušas grūnsūdeņu uzraudzības dienestus. Tā, lai pat ļaunākā situācija ne, neīstenotos, bet tas, ir, tas nav nopietni, taču kaut kas jādara. Skaidri redzam, kāda ir darba eksplorēšana tālāk paredzēt vēl turpmākos 30 gadus. Un tas nozīmē, ka un, un redzam, un tas viss ir pēc tam, kad pirms pieciem gadiem bija šis milzīgais ugunsgrēks, pirms desmit gadiem, kad bija šis ugunsgrēks, un tas ne, neradās vienkārši tāpat vien, tas tāpēc, ka šajos atkritumos bija tādas vielas, kas nebija atļau, ko nebija atļauts tur apglabāt. Mēs runājam par tiešām ļoti nopietniem eh, toksiskiem rūpnieciskiem atkritumiem, runājam par dzīvesudrabu, arsēnu un tā anti, antimoniju un tā tālāk. Nu, tur tiek teikts, lūk, vai nu 30 gadus, vai, vai var turpināt apglabāt šo, vai tas tiek izbeigts tajā gadījumā, ja ir nopietnas uh, eh, negadījums. Ka, uh, un tāds negadījums ir bijis, tas taču bija šis ugunsgrēks, bet uh, Francijas valdība nav rīkojusies tā, lūk. Uh, pēc, it kā pēc ekspertu ziņojuma paziņoja, ka tā ņem vērā šo problēmu. Lūk, tā ir apzinājusi šo problēmu. Bet domājam, ka saskaņā ar atbildīgajām direktīvām, atkritumu pārvaldīšanas di direktīvām tā tālāk, tai būtu jāsāk rīkoties. Un, nu, lūk, 2012. gadā bija neliela reakcija, bet tas ir nepietiekami. Tīri juridiski tā ir nepietiekama. Netiek nodrošināta atbilstība šīm direktīvām. Tīri praktiski raugoties, un to norāda arī lūgumrakstu iesniedzēji, tas na, daļēji šos eh, atkritumus izņemt no turienes nav iespējams. Nav iespējams identificēt tos atkritumus, kuros ir dzīvesudrabs un tā tālāk pārējos atstājot tur. Turklāt runāsim ar, jāatceras arī tos, ka tiem, kam tiks šāda atkrituma aizvešana uzticēta, arī tiem eh, tie, to veselība tiks apdraudēta. Es domāju, ka varbūt ir nepieciešams izmētot kaut kādu ekspertu komiteju, vai tiešām tas ir vajadzīgs, lai pār, pārliecinātu jūs par to, cik ir nepieciešams rīkoties ļoti ātri. Un šajā diskusijas posmā gribu minēt vēl lūk kādus elementus, jo Eiropas komisija arī par to runāja. Faktiski, un mēs to ļoti labi zinām, tika, tika paredzēts zināms budžets atkritumu izņemšanai, lūk, 100 eh, miljonu eiro apmērā. Un no gada sākuma esam saņēmuši jaunu pētījumu no Šveices. To, šo pētījumu iznoja Markos Busers, kas ir eh, speciālists tieši ķīmisko un atomu atkritumu pārvā jautājumos. Un viņš savā pētījumā arī pateica, ka šāda veida uh, atkrituma izņemšana ir uh, iespējama, uh, bet ne par to cenu, ne par tiem līdzekļiem, kas tiek paredzēti tam šobrīd. Pirmām kārtām gribētu tāpēc priekšredātāju lūgt šo eh, lūgumrastu atklāt atvērtu Turklāt varbūt varētu īstenot arī apmeklējumus uz Šveices attiecīgo atkritumu glabātuvi un šo, un tepat laikā uzdot Francijas valdībai pavisam vienkārši jautājumu, kāpēc, ņemot vairāk, ka daudz pētījumu norāda uz to, cik mazīgi risku rada šāda atkrituma apglabāšana, kāpēc Francijas valdība nav paredzējusi pilnību atkritumu, pilnīgu atkritumu aizvākšanu no šīm šahtām pretrunā visiem ekspertu izteikumiem ņemot vērā, cik lielā mērā šeit var būt e, eh, toksisku vielu noplūdu, un kāpēc tad ir paredzēta tikai 100 miljonu eiro. Tāpat laikā, lūk, tie ir paredzēti, tad kāpēc Francija, ņemot vērā visu šo informāciju, neierosina pilnīgu e, atkritumu aizvākšanu, ņemot vērā, ka tas var radīt ļoti bīstamas sekas? Eh, Merci beaucoup, madame la présidente. Paldies, priekšsādātāji. Komisijas pārstāvi Gribēju teikt, ka es kā de Eiropas parlamenta deputāta nāzas ļoti labi zinu, cik sarežģīta ir šī situācija un atbalstu Destokamin organizācijas veikto. Priecājos, ka viņi ir varējuši šeit ierasties un šo jautājumu likt mums priekšā. Klausoties komisijas, atbildam jāsaka, man nolaidās rokas. Kā jau jūs redzat, šajos diapozitīvos šī situācija ir ļoti sarežģīta. Simtiem metru zeme, zemes atrodas šie atkritumi Vitalshaimā. Un šī atrašanās vieta ir tā vieta, kur atrodas plašākie gruntsūdeņi un dzermā ūdens reve, rezervāri. Un jāsaka, 80% no dzeramā ūdens eh, visā reģionā, plašā reģionā tiek ņemta tieši no turienes. Un šis rezervūrs tagad tiek apdraudēts ar šiem 44 tūkstošiem tonu zīvesudraba, arsēnu un citu smago metālu, kas, tiek no, kas tikuši noglabāti šajās šahtās. Tas ir pretrunā jebkurām eh, vērtībām un noteikumiem, kas ir pieņemti šajā saistībā. Un 11 gadus jau neviens neko nedara, kaut gan ir bijis šis ugunsgrēks. Un tiek arī, ir jau arī skaidrgaiši pierādīts, ka šiem atkritumiem ir saskarsme ar gruntsūdeņiem, ka var notikt saind, gruntsūdeņu saindēšanās, ir virkni dažādu pasākumu, ko ir pieņēmuši virkne organizācijas, un ir plaši atzīts, kā jau teicu šajā ziņojumā, ka gruntsūdeņi jau ir sākuši piepildīt šīs šahtas, un rezultātā arī īstermiņā jau šīs šahtas var tikt apludinātas, kā rezultātā pilnīgi noteikti notiks ūdeņu saindēšana, piesārņošana. Visi eksperti apliecina, ka šobrīd vēl ir iespējams šos atkritumus aizvākt no turienes tā, kamēr tā šaktas vēl nav aplūdušas, un tāpēc ir ļoti steidzami jārīkos. Tāpēc man ārkārtīgi žēl, cik lēnu tiek rēģēt šo destokaminu rīcību. Un kāpēc netiek sākti šie atkrituma aizvākšanas darbi? Tāpat arī esmu nepatīkami pārsteigta par šo nepietiekamo atbildu no komisijas pusi, kas saka, lūk, Francija it kā nav neko pārkāpusi. Un tas mums ļoti labi parāda, kādā, kāda birokrātija pastāv Eiropas līmenī. Un šķiet, ka šis Francijas lēmums par daļēju atkritumu aizvākšanu pilnībā ignorē e, šos draudus, kas saistīti ar augšējienas gruntsūdeņu piesārņojumu. Ir nepieciešams strauji ķerties e, pie rīcības. Tas gal galā ir projekts, kas saistīts ar pavisam mūsu tie, tuvu nākotni. Mēs, piemēram, ļoti labi redzam, kā tas notika Šveicē. Tur šīs šahtas tika pilnībā atbrīvotas no atkritumiem. Tas bija pavisam realizējams uh, piemērs. Un tieši līdzīgā veidā varētu rīkoties arī Vitelshaimā. Tāpēc es gribēju teikt, godātie lūgumraksta iesniedzēji, ka varat rēķināties ar manu atbalstu un apņēmības darīšu visu iespējamo, lai jebkurā brīdī atgādinātu, eh, ka ir jārīko šai ziņā. Un atgādināšu arī vēlē, vēlēt ievēlētajām struktūrām, ka viņiem ir jāatbalsts, jāuzņems atbildība par šiem jautājumiem. Paldies, dāmas un kungi. Um, Mr. Bulant, we have only five. Lielas paldies, Bulanda kungs. Mums ir tikai 5 minūtes atlikušas. Priekšādātājs izteikšos tikai 30 sekundes, te visi jau runāja gari un dikti, bet es tikai gribēju teikt, ka atbalstu lūgumu rakstiesniedzējus un pilnībā piekrītu teiktajam Ne, nesniegšu garu skaidrojumus, to jau visi šeit ir teikuši, gan Beliekums, gan citi. Es tikai gribēju teikt, ka pilnībā, pilnībā atbalstu šo lūgumu rakstu un vēlos, lai tas paliktu atvērts. Un jā, jāpieprasa, lai komisija strauji sniedz atbildi, un turklāt jā, jāpieprasa atbildība no Francijas valdības. Un no jauna tā tad jāvērš pret to lūk priekšādātāju. Tas bija viss, kas man sakāms. E, grazie, e, credo, ka šis jau un. Eh, Paldies. Es domāju, ka šeit bija ļoti liela vienprātība jūtama. Mēs visi piekrītam likumrakstu iesnādzējam. Esam ļoti detalizēti izskatījuši šo jautājumu. Es domāju, ka pastāv arī vienprātība par komisijas tālāko rīcības gaitu. Šķiet, ka līdz šim uh, komisija ir piegājušai problēmai diezgan distancētā veidā, varbūt pat eh, zināmā veidā birokrātiskā veidā. Tieši tāpēc komiteja aicina komisiju mēģināt darīt vairāk, un eh, pirmais uzdevums būtu uzsākt tiešu dialogu ar Francijas varas iestādēm. Mums vajadzētu uzzināt, ko tieši šīs varas iestādes ir uzsākušas izņemot, protams, šo ilgāko mērķi 2015. gads. Ņemot vērā to, ko mēs šodien dzirdējām, šī situācija velkas jau gadiem, un tā nedrīkstētu būt. Vajadzētu nekavējoties iejaukties, mums vajadzētu pavisam drīz saņemt atbildi no Francijas varas iestādēm, ko tās ir no, ieplānojušas darīt, un uh, kas ir jau vēl vairāk svarīgi, kad tieši šie pasākumi tiks veikti. Tāpat arī mēs aicinām komisiju skatīt šos jautājumus, ņemot vērā nu pat iesniegto jauno informāciju. Komisijai vajadzētu rūpīgāk pētīt šos jautājumus. Mēs gaidām atbildi uz uh, pilsoņu sūtījiem jautājumiem. Vēlamies pilsoņus aizsargāt. Ņemot vērā to, ka nav atlicis vairs pietiekam daudz laika, diemžēl pēdējais um, darba kārtības punkts, kas bija paredzēts, mums ir jāpārceļ uz vēlāku laiku. Varbūt mēs varētu šo punktu iekļaut mūsu pēcpusdienas um, darba kārtībā. Nu, tādā gadījumā es varētu šo pirmo šīs sanāksmes daļu slēgt, un darbu atkal atsāksim pēcpusdien 2015.